Then we, we start with the second part of... Uh, Sākam tad ar mūsu sanāksmes otro daļu. Vispirms īsts paziņojums. Vēlos pievērst jūsu uzmanību apvienotās karalists arotbiedrības kampaņu Mirklai strādātu, Dine to Work Eh, tur ir runa par to, ka eh, arod slimības eh, ļoti apdraud strādājušos, un viņu pārstāvi šo pēcpusdienu apmekl apmeklē otrdien 19. tātad šodien Eiropas parlamenta, izdala afišas, un viņi cer, ka nodarbinātības komitejas e, deputāti būs ar mieru nofotografēties pie viņu kampaņas afišām. Es ceru, ka jūs būsiet pretīm nākoši. Tie no jums, e, kas e, uzskata, ka ir nepieciešams cīnīties par to, lai Lielbritānija paliktu Eiropas Savienībā, jo gal galā runa ir par to. Fotografijas būs iespējams uzņemt šeit ārpus sēžu zāles. Uh, starp trījiem un pieciem pēcpusdienā. Tas nozīmē, ka mums šobrīd ir jāsāk balsošana. Tie no jums, kas vēlas uh, fotografēties, varēs to pēc tam darīt. Tā tad ceru, ka jums ir jūsu balsošanas kartītes un balsošanas saraksti. Okay. Uh, there it is. Then we start uh, with... Labi, tad sākam ar kompromisu A, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss C, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B, kurš par, pret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 Yes, we close the vote. Beidzam balsot. Divdesmit divi par, divdesmit septiņi pret. Noraidīts. Astoņpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Deviņpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām elektroniski 19. grozījumu. And, uh, Beidzam balsot. Tā tad pieņemts. Kompromiss CV par pret atturas pieņemts. Kompromiss CA par pret atturas pieņemts 23. par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts. Kompromiss HA par pret atturas pieņemts. Kompromiss. Nē. Otrā daļa. 28. Yes. Is the addition, uh, uh... Papildinājums. Izmantojot, piemēram, vienkāršots PVN prasības. Tātad, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski.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 Ejam tālāk. 31. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam. And now it's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. kurš par? Pret? atturas, pieņemts. Q kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss QA par, pret, atturas, pārbaudam. QA kompromiss. Sākam balsot. The vote is still open for compromise Q. Turpinam balsot par kompromisu QA.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 Paldies, priekšsētāji. Jūs visu laiku sakat, kompromis QA ir kompromis DA. Es neredzu kompromisu QA sarakstā. DA ir nākamais. DA ir pēc QA. I don't think, I don't think Marija, that we can, uh, that we can uh, make an exception. Es domāju, ka Marijas gadījumā mēs varam uh, izdarīt uh, izņēmumu, un kāds varētu aiziet jūsu vietā pēc kartītes. Bet šobrīd balsojam vēlreiz par QA. Tā skaidrs šeit ir 26 pret 22 pieņemts. Tas nozīmē, ka nākamais ir kompromiss DA, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 38. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, pārbaudām 38. grozījumu. Sākam balsot. Uh, no. Sorry. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Kompromiss E par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss N, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss D, G, es atvainojos par, pret, atturas, pieņemts. 59. par, pret, atturas. Izskatās, ka varētu būt noraidīts, bet pārbaudam elektroniski 59. And uh, the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Sešdesmitais grozījums. Mutiskais grozījums šeit ir no sociāldemokrāta puses, lai aizstātu fact that ar intention of angļu versijā. Tātad, kurš par? Pret atturas pieņemts. 61. kurš par, pret, atturas, pa, jāpārbauda 61. ir elektroniski balsojot. Sākam balsot. Favor are 54 yes and it is carried. Comp pieņemts. Yes, no, sorry. Yes, it's... Jā, viss skaidrs. 27 pret 25 pieņemts. H kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss A. Kompromiss I, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss J par, pret, atturas, pieņemts. Tad papildinājums šeit vēl ir. Mums jā, jābalso 80. grozījumu vēl, kas. 18. Is... Papildinājums ir tāds. Nolasīšu. Atgādina 80. grozījums. Nu, tad 80. grozījums. Džīna Lamberta iesniegusi. Ja kompromiss J tiek pieņemts, tad pirmā daļa atkrīt un par otro daļu balso kā par papildinājumu. Tur rakstīts atgādina vispārīgs eh, intereses eh, pakalpojumu īpašais raksturs it īpaši sociālajā jomā, aprūpē, veselības un izglītības pakalpojumu jomā, un uzsver, ka to kvalitāte ir jānodrošina kā pirmā prioritāte. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām elektroniski 80. grozījumu. Uh, and, uh, Beidzam balsot. Noraidīts. 30 pret 23 pār. 81. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss L. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 83. par. Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudām 83. And uh, the vote is now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 25 par, 23 pret. 84. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss K par, pret atturas pieņemts. 89. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudam 89. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 90. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 91. atsaukts, kompromiss M par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, 98. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 99. par, pret,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 atturas, pieņemts. Pārbaudam 104. Uh, and the, the vote is open. Sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss P, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam sesto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām septīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums. Citāti. Tad pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Nē, es atvainojos, ka priekšsēdē pieņemts, pieņemts. Otrs grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tālāk balsojam par atzinumu kā tādu kopumā. Beidzam balsot. 43 par, 8 pret un 3 atturas. Thank you. Any, any objection? Vai ir kādi iebildumi attiecībā uz to, ka mēs, to ierak, ka mēs eh, balsojam rezultātu ierakstam protokolā? Iebildumu nav. Tā arī rīkojamies. Tas nozīmē, ka mēs varam turpināt ar darba kārtību, kāda tā ir. We will now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 Tagad turpinam ar sanāksmes atlikušo daļu. 14. punkts darba kārtībā - reģionu komitejas atzinums par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū. Un sākot šo punktu, došu vārdu reģionu komitejas ziņotājam Enriko Rosī kungam kurš tad izskaidros desmit minūtēs šo atzinumu, kam sekos jautājumi un komentāri no deputātiem. Lūdzu, vārds jums. Grazie, signora Presidente, signori onorevoli. Paldies, priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Liels paldies par to, ka esat uzaicinājuši mani uz šo sanāksmi, lai es varētu jūs iepazīstināt ar reģionu komitejas atzinumu par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgu. Es gribētu uzsvērt vispirms, ka jūsu komiteja nerimstoši strādā pie darba tirgus un sociāliem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski. Arī šis jautājums, um, par uh, ko mēs šobrīd runājam, ir ļoti būtisks. Pat ja līgumā ir noteikti ierobežojumi Eiropas uh, Savienībai šajā jomā, tā nevar veikt saistošus pasākumus, tomēr Jāatzīst, ka bezdarbs uh, ir uh, tāds darba tirgus elements, uh, tāda problēma, kas būtu jārisina visā Eiropas Savienībā kopumā. Es uzskatu, ka uzticības un leģitimitātes krīze, ko šobrīd pārdzīvo Eiropas Savienība, būtu vieglāk pārvarama, ja mēs atzītu to, ka mēs apzināmies uh, Eiropas Savienībā, ka jāaizsargā vājākie sabiedrības locekļi, ka uh, viņus nedrīkst diskriminēt pēc uh, dzīves vietas principa. Uh, uh, iepazīstoties ar datiem par uh, sociālo situāciju pagājušā gada pēdējā ceturksnī, tie ir Eiropas uh, komisijas dati tad varam konstatēt, ka ilgtermiņa bezdarbs veido 48,2% no uh, kopējā bezdarbnieku skaita Eiropas Savienībā. Ir uh, runā šo, šeit par desmit miljoniem cilvēku, kas ilgu laiku ir bez darba. Būtībā tā ir mm, vesela uh, valsts, ja tā varētu teikt, iedzīvotāju skaita ziņā, Un šie cilvēki, diemžēl, nav atbilstoši pārstāvēti Eiropas Savienības institūcijās, par viņiem nekas nav teikts līgumos. Tas ir nepieņemami. Un 15. janvāra padomes lēmumā bija paustas bažas par komisijas priekšlikumu Uh, uzskatīt ilgtermiņa bezdarbnieku īpatsvaru kā uh, makroekonomiskā nelīdzsvaru rādītāju. Un es nevaru piekrist šādai padomas nostājai. Manuprāt, šāda pieeja ir nepareiza, jo netiek um, domāts par to, ka krīzes uh, sociālajām sekām varētu būt arī uh, negatīva ietekme uz visas Eiropas Savienības ekonomikas uh, situāciju un varētu pastiprināties makroekonomiskā nelīdzsvarotība. Sociālā ietekme, morālā uh, ietekme, arī veselības aprūpas izdevumi ir saistīti ar šo situāciju ilgtermiņa bezdarba ietekme ir milzīga, kā es teicu, tas skar desmit miljonus uh, Eiropas iedzīvotāju. Uh, padomes, padomi ir pieņēmusi rekomendācijas uh, šai jomā. Es gribu teikt, ka ir uh, iezīmētas dažas metodas, kā risināt šo problēmu attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņu bezdarbniekiem. Tā tad ir zinām virzība uz priekšu, bet tomēr viss sloks uh, attiecībā uz uh, nodarbinātības dienestu reorganizāciju un uzla darbu uzlabošanu gulstas joprojām uz dalību valstu pleciem. Un rezultāts uh, protams, būs tāds, ka uh, valstīs, kur ir vislielākais uh, bezdarbs, tad arī būs uh, jānes vislielākais sloks, un ir maz ticams, ka šīs valstis un attiecīgie dienesti tiks uh, galā ar šo uzdevumu. Mēs runājam par tādu ierobežojošu uh, Uh, jēdziena subsidiaritāte interpretāciju. Tātad tiek ierobežota Eiropas Savienības loma, tā jau ir pārāk vāja. Un uh, tādēļ reģiona komiteja pieņēma manu atzinumu ar lielu vairākumu, to atbalstīja mm, daudzas politiskās grupas. Tātad. tad Eiropas standārti attiecībā uz darbinieku kvalifikāciju uh, uh, nodarbinātības dienestos Eiropas Savienībā. Tāpat jāveic pasākumi, kas ļautu dalību valstīm ieviest uh, šos standārtus, jo situācija dažādās valstīs ievērojami atšķiras gan attiecībā uz struktūrām, gan arī uz uh, darba meklētāju situāciju un nodarbinātības līmeni. Ir jāizvērtē, kādi risinājumi būtu piemēroti. Tāpat uh, pastāv um, struktūrāls bezdarba problēmas. Dalību valstis izmanto savus resursus, arī saņem finansējumu no Eiropas sociālā fonda. Un šeit ir atšķirība attiecībā uz uh, bezdarbu, ko izraisa ilgtermiņa krīze. Šeit būtu jārunā gan par subsidiaritāti, gan par solidaritāti. Tālāk. Jā. Ja nav izdevies uh, rast uh, risinājumus, tad ir jānodrošina Eiropā uh, minimālie ienākumi, teiksim, ja šis bezdarbnieks varētu veikt sabiedrības labā kādus, kādu darbu un saņemt atlīdzību, un šādi pasākumi būtu jāņem vērā pārskatot 2014. un 2020. gada DFS. Un domājot arī par DFS pārskatīšanu, mēs atsaucamies arī uz jauniešu garantiju 2016. gadā. Es runāju arī par iniciatīvām ilgtermiņa bezdarba uh, pārvarēšanai. Uh, mēs šo projektu esam uh, īstenojuši Toskānā, izsludinot iepirkumu konkursu. Darbinieki, ilgtermiņa darbinieki tiek pieņemti darbā pašvaldībā un uh, Šādi mēs rosinām nodarbinātību. Mums tāpat jā, jāpievērš uzmanību tam, ka padome nav ņēmusi savās diskusijās vērā ne reģionu komitejas atzinumu, ne parlamenta viedokli. Mums tādēļ ir jāturpina iniciatīvas šajā jomā, jo cīņa nebūtu vēl nav beigusies. Um, mums ir arī jāņem vērā uh, komisijas paziņojumā teiktais par konsultācijām par uh, Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Komisija uzsver, ka makroekonomiskie satricinājumi ir apdraudējums visai eiro zonai jo ir pārāk lielas atšķirības darba tirgu un uh, sociālo, uh, sociālās aizsardzības uh, ziņā starp um, dalību valstīm. Un tādēļ ir nepieciešami reāli pasākumi, kam ir patiesa ietekme gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Un ja mēs redzam tikai nacionālos aspektus, eh, kas veido it kā šo Eiropas eh, kopīgo darba tirgu, tad mūsu skatījums ir ierobežots. Eiropā mēs esam savstarpēji saistīti un sociālās eh, situācijas sarežģījumi vienā valstī var apdraudēt situāciju citās valstīs sociālās labklājības līmenī. Mums, eh, protams, nav iespējams izveidot patiesu Eiropas eh, darba tirgu vienā dienā, bet mums ir jātiec uz šo mērķi. Paldies! Thank you, Mr. Rossi. Paldies, Rossi kungs. Mēs uh, protams, esam um, iesaistījušies tāpat kā jūs uh, šo jautājumu risināšanā. Un tagad es uh, došu vārdu nodarbinātības komitejas uh, mutiskā jautājuma autoriem un rezolūcijas projekta autoriem par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgu. Vispirms vārds Davidam Kazam no ETP. Paldies priekšsādātāju. Vēlējos pateikties Rossi kungam, ka viņš ir uh, atnācis uz mūsu sanāksmi, ka viņš tik ļoti izcili prezentēja savu atzinumu. Atzinums par ilgtermiņu bezdarbnieku integrāciju darba tirgu Ehm, norāda, ka būtu jāveido ad hoc fonds, eh, kurš būtu līdzīgs jauniešu garantijai. Vai jūs varētu sīkāk paskaidrot, ko jūs eh, domājat, eh, no kurienes varētu tik ņemti līdzekļi, kas varētu pieteikties uz šā fonda atbalstu un kāda ietekme uh, varētu būt šādam fondam. Varbūt jūs varētu nedaudz sīkāk pastāstīt, lai mēs labāk saprastu, kāds ir reģiona komitejas priekšlikums. Lopes kungs. Paldies. Man ir jautājums Rosi kungam par komisijas uh, priekšlikumu, kā tas ir mainījies pēc parlamenta rezolūcijas un kāda ir uh, padomas uh, galīgā versija. Šeit varam saskatīt lielas atšķirības. Parlamenta rezolūcijā ir teikta viena lieta, bet pēc tam dokuments, kas tika gal galā apstiprināts padomē, ievērojami atšķirās. Mm, tātad, pirmkārt par tiesisko pamatu mēs mūsu komitejā aicinājām izmantot 149. pantu, bet galu galā tas ir 148. pantu otrais punkts. Tas nozīmē, ka parlaments var uh, dot tikai savu atzinumu. Un mēs ļoti vēlējāmies risināt šo jautājumu, jo tas skar desmit miljonus uh, cilvēku. Mums ir jācīnās pret ilgtermiņa bezdarbu, un uh, mēs skaidrojām, kā, uh, kādus priekšlikumus mēs ierosinām, uzlabot reģistru un mm, ņemt vērā nekai, ne tikai tos, kuri ir reģistrējušies kā ilgtermiņa ilgstoši bezdarbnieki, bet arī tos, kuri nav reģistrējušies. Bet uh, noslēguma versijā ir runa tikai par tiem, kas ir, ir oficiāli reģistrēti kā ilgstošie bezdarbnieki. Tālāk par uh, personu izvērtēšanu ir paredzē, mēs runājam par diviem mēnešiem, bet padoms tekstā atkal ir citi termiņi. Tālāk par integrāciju darba tirgu mēs eh, bijām noteikuši skaidru atbildību, skaidrus eh, pienākumus gan eh, darba ņēmējām, gan darba devējām. Uh, bet uh, uh, galīgais uh, variants ir nelīdzsvarot. Šeit viss sloks gulstas uz darbinieku pleciem. Un uh, darba devēja pienākumi ir minimāli. Un es varētu citēt vēl daudzus piemērus, kas apliecina manis teikto. Jūsu atzinums uh, arī ir uh, pozitīvs. Mēs parlamentā ļoti ilgi diskutējām par šo rezolūcijas tekstu, tas ilgu mēnešiem, un tagad uh, padomis variants ir ievērojami atšķirīgs. Šī programma ir ļoti ierobežota savā apjomā. Mēs jau pašā sākumā norādījām, ka vēlējāmies panākt, lai šis instruments tiešām būtu iedarbīgs. Es gribētu zināt, kādēļ ir šīs milzīgās atšķirības starp sākotnējo komisijas priekšlikumu un tagad uh, gala rezultātu. Priekšsēdētāji es aicinu uzdot īsākus jautājumus. Jāna Žitņānska, vai viņa atrodas zālē? Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos Rosikungam par uh, sniegto informāciju. Es atbalstu Kazas kunga uzdoto jautājumu par šo fondu. Varbūt Rosīkungs varētu mums sīkāk paskaidrot, uh, no kurienes tiks ņemta nauda, kam būs tiesības saņemt šo atbalstu. Un trešais jautājums ir par uh, Tosku Kānas pozitīvo piemēru. Varbūt varētu par to vēl sīkāk pastāstīt attiecībā uz atbalstu sniegšanu ilgstošiem bezdarbniekiem. Tālāk savā atzinumā reģiona komiteja norāda, ka vajadzētu atbalstīt arī uh, darbu sabiedrības labā, lai uh, sagatavotu bezdarbnieks integrācijai darba tirgo. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka Slovākijā ir pieņemts likums par šādiem sabiedriski nozīmīgiem darbiem, bet, diemžēl, pieredze rāda, uh, ka šādi sabiedriski derīgi darbi maz stimulē šos ilgtermiņu bezdarbniekus integrēties darba tirgu. Tāpat līdzīga pieredze ir Polijā un Ungārijā. Varbūt jūs varētu minēt kādu pozitīvu piemēru par to, ka šāda prakse dod pozitīvus rezultātus. Paldies, Jāna Tūna. Paldies, priekšsēdētā. Paldies. Jā, šis jautājums ir ļoti būtisks, un es nevēlētos uzdot pārāk daudzus jautājumus, jo Kolēģu uzdotie jautājumi jau bija ļoti interesanti, un es varu tikai pievienoties kolēģu teiktajam. Manuprāt, neesam pievērsuši pietiekam daudz uzmanības tam, ka ilgstošie bezdarbnieki jūtas pamesti likteņa varā un ka arī pašvaldībām būtu vairāk jādara, un mēs varētu izmantot Eiropas fondu līdzekļus, lai šīs problēmas tiešām efektīvi risinātu. Tāpat jāizdara spiediens uz dalību valstīm, varu pieminēt savu valsti Igauniju. Vienā no reģioniem tādēļ, ka pazeminās naftas cenas, rūpnīcas ir slēgtas, cilvēki zaudē darbu un mēs esam uh, pietiekami iesnieguši pieteikumu Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondam, Eiropas sociālam fondam, lai pārkvalificētu šos cilvēkus, bet uh, būtu nepieciešams radīt arī jaunas darba vietas, bet nekas nenotiek. Es gribētu dzirdēt vairāk par konkrētiem risinājumiem, kā risināt šo problēmu, kā palīdzēt darb, eh, dalību valstīm radīt jaunas darba vietas, un es piekrītu kolēģiem, eh, kuri jautāja par to, kā šie, kur, kas varēs izmantot šos līdzekļus, kā tas viss tiks organizēts un kā mēs tiešām varēsim atkal integrēt eh, bezdarbniekus darba tirgu. Nākamā runātāja Paloma Lopes Permējo. Labdien! Paldies par iespēju uzstāties. Eiropas Savienībā ir desmit uh, miljoni ilgstošo bezdarbnieku. Tas ir briesmīgi. Desmit, cilvē, desmit miljoni cilvēku ir būtībā izmisumā, un uh, šī ilgstošā bezdarba ietekme ir tāda, būtībā nevis ietekmi, bet re, šis uh, ilgtermiņa bezdarbs ir saistīts ar taupības uh, pasākumiem, kas ir veikti ar šo politiku, un mums, uh, lai tiktu galā ar šo sērgu, ir jāpieliek punkts šai taupības politikai, kura ir izraisījusi šādu situāciju. Mums ir jānodrošina minimālais ienākumu līmenis cilvēkiem, jāstiprina sociālā aizsardzība, uh, bezdarbnieku pabalsti, tie ir ievērojami samazināti pēdējā laikā. Uh, līdztekus pārmaiņām ekonomikas politikā ir jāmaina arī nodarbinātības politika. Mēs uzskatām, ka ir jāvirzās uz produktīvāku modeli, kas radītu uh, jaunas, uh, labākas darba vietas. Arī revīzijas palāta to apstiprina, ka sociālo maksājumu līmeņa pazemināšanās kā mēs to redzējām jauniešu garantiju schēmas uh, ietvaros, būtībā nedod nekādus pozitīvus rezultātus ir svarīgi uh, piedāvāt apmācības iespējas un uh, tādējādi arī uzlabojas uh, iespējas atrast darba vietu, bet tomēr šādu pieeja viena pati darba vietas nerada. Mums ir jāiesaista dialogā visas ieinteresētās puses, un komisijai ir patiešām jāatbalsta nodarbinātību darbu vietu radīšana un radīšana Šiem um, uzdevumiem ir jābūt uh, visas politikas centrā. Mums ir nepieciešams produktīvs ekonomiskais modelis, lai radītu jaunas un kvalitatīvas darba vietas. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja nav ieradusies. Jā, paldies! Es uh, atvainojos. Uh, Frankas vietā un runāšu viņas vietā. E, Viņa vēlētos izteikt e, sekojošu viedokli šajās debatēs, jo ir strādājusi pie šā jautājuma. Lai nodrošinātu ilglaicīgi bezdarbniekos esošo labāku integrāciju darba tirgū, ir jāpievērš uzmanība sekojošiem momentiem - adekvāti ieņēmumi, uh, runāt par nosacītību, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanu. Tādas organizācijas jāiesaist, kurām ir pieredze darbā ar bezdarbniekiem. Un mēs zaļie uzskatām, ka ar um, informēšanas kampaņām vien nepietiek. Mums ir nepieciešams šim uzdevumam atvēlēt pietiekams līdzekļus. Un uh, kā izveidot individuālu karjeras līniju, ar to vien nepietiek. Ir jārunā arī par bezdarbnieka īpašajām vajadzībām, un iespējams, ka šķēršļu dalībai darba tirgu ir daudz un vairāk. Mēs eh, vēlētos eh, iekļaujošāku darba tirgu un adekvātas ieņēmumu schēmas. Paldies! Thank you! Paldies! Mums ir izsmelt šim jautājumam atvēlētais laiks, un darba kārtībā vēl ir vesela virkni jautājumu, tāpēc eh, ļu, lūdzu mēģiniet runāt pēc iespējas īsāk. Dodu Laurai Agijārai vārdu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Jā, sveic šeit Rosī kungu. Es, es esmu šeit, sēž šeit. Esmu ļoti priecīga, ka mums šodien ir iespēja runāt par šo jautājumu. Es eh, jau dzirdēju izskanam to jūsu balsī. Eh, ka jūs stipri ietekmē Roberto nāve. Un eh, mums ir jānodrošina visu Eiropas darba ņēmēju drošību un veselība. Tāpēc, runājot par drošību, īpaši ir jāpiemina raktuvēs strādājošie. Viņiem ir jābūt īpašam aizsardzības aprīkojumam, jo tas ir ļoti svarīgi strādājot tādā darba vietā, kur negadījumi tomēr notiek relatīvi bieži. Lai nav tā, ka starptautiskie uzņēmumi, kuri ir pārņēmuši vairumu raktuvi Eiropā, vienkārši gūst pelnu un par strādājušiem nedomā nemaz. Tagad konkrēti par jūsu priekšlikumu. Jūs nākat no Toskānas, kas ir viens no Eiropas plaukstošākajiem reģioniem, bet uh, reģionu komiteja tieši iestājas par reģionu jautājumiem. Mēs esam strādājuši ar īpašu reģionālu grupu kurā vēlējāmies integrēt ilglaicīgi bezdarbā esošos jauniešus, lai izvairītos no tā, ka jaunieši atstāja kādu konkrētu teritoriju. Bet izrādījās, ka projekts galīgi nedarbojās. Mēs runājam par ļoti daudziem miljoniem un es nesaprotu, kā var būt tāda situācija, ka e, saka vienu, bet realitāte ir pavisam cita. E, runas un vārdi neiet kopā ar darbiem. šajā gala grupā mēs. Eh, jūs, protams, arī variet atbildēt uz to, ko es saku, bet Padovan kungs runāja par jūsu reģionu, un kad es viņam uzdevu jautājumus, viņš neatbildēja uz nevienu no tiem. Bet um, jūsu atbildība, kur ir atbildība un kurš ir par to atbildīgs, par to, kā Toskānas bankas ir pārvaldītas un kāda ir e, strādājušo situācija. E. Dominiks Martens. Jā, paldies, priekšsēdētāji, runāšu īsi, kā jūs to lūdzāt. Tātad būtībā ir divas iespējas Viena daļa kolēģu saka, ka visiem ir tiesības uz minimāl, garantētiem minimāliem ienākumiem, un no otras puses eh, Igaunijas pārstāvi teica, ka ir jāatrod, eh, jāspēj atrast, atrast darbs. Bet pēc tam, kad ir izmantoti visi šie globalizācijas pielāgošanās fondi, sociālajie fondi, darba vairs nav. Un tādēļ mums būtu jānoskaidro, kādi tad ir šīs, šī bezdarba cēloņi, kādi ir ilgstošā bezdarba cēloņi. Nu, globalizācija to jau gan jūs atbalstāt, tāpēc tās, ka Eiropas tirgus tiek atvērts arvien vairāk, nu redz, mēs runājām par līgumu ar Dienvidu Koreju, tālāk būs TTIP ar citām valstīm, un no uh, globalizācijas ieguvējas ir uh, tā saucamās lētās valstis, un uh, darbojas ilg, sociālais dempings, kas arī izraisa šo ilgstošo bezdarbu. Uh, ir atceltas uh, visas muitas barjeras, visa aizsardzība uz robežām, un tad, protams, uh, ieplūst ražojumi no citām valstīm, un cietē ir strādājošie, uh, Bet, ja jūs tagad gribat visiem izdalīt uh, minimālos uh, ienākumus, tad būtībā tā ir taupības politika. Lai varētu sadalīt bagātības, tad visi tiek uh, dzīti nabadzībā un tiek nokauta tā vista, kas dēja zelta olas, un drīz vispār vairs nebūs ko pārdalīt. Uh, thank you. Paldies! Brandons nākamais. Paldies, prieksēdētājs kundze. Godātais Rosaikungs, es vēlētos pateikties par jūsu dalību mūsu šāsdienas sēdē. Jūs pārstāvat eh, ļoti radošu reģionu, un tas ir būtisks gan mūsu šodienas diskusijās, gan arī visiem Eiropas iedzīvotājiem. Augst novērtē jūsu pūliņus, un tomēr vēlētos eh, izteikt savas bažas par to, kā attīstās, eh, negatīvi attīstās statistika ilglaicīgi bezdarbā esošo vidū. Es eh, esmu priecīga, ka jūs diskutējat par šiem jautājumiem un mēģinat nākt klajā ar ambicioziem risinājumiem. Tie ir ļoti svarīgi punkti un vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir Tas, lai gan Eiropas Savienība, gan dalību valsts, gan reģionu izmantotu dažādus Eiropas Savienībā paredzētos instrumentus, lai stātos pretim krīzes izaicinājumiem un lai labāk nodrošinātu jauniešu garantiju. Uzskatu, ka institūcijām arī vajadzētu darīt to pašu vai vismaz ko līdzīgu, ko ir paveikusi Itālija. To jau pie, pieminēja arī citi kolēģi, ka instrumenti no Eiropas puses piedāvātie ir pārāk vāji. Mums vajadzētu izveidot tādu platformu, kurā mēs varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalmojumus un darba vietas. Un kvalitāte darba vietā nozīmē to, ka, eh, ka katram konkrētajam cilvēkam ir dot iespēju palikt konkrētajā teritorijā. Tas eh, galīgi nemaz nav viegli, jo darba tirgus nepārtraukt mainās. Itālijā jau pirms daudziem gadiem tika novērota ekonomikas attīstības palēnināšanās, un tas savukārt ietekmēja to, ka Itālija, kurai vienmēr ir bijusi cieši saiknes ar Itāliju, devās uz turienu strādāt. Un eh, mēs mēģinam modernizēt šo procesu un eh, izmantojot šo jauniešu garantijas eh, schēmu, ir parādījušies arī jauni priekšlikumi. Pēdējā ziņojumā par uh, nodarbinātību komisija ir apkopojusi datus par šiem mehānismiem, un liela daļa no tiem darbojas veiksmīgi. Uzskatu, ka arī parauga prakses apmaiņa varētu šo situāciju uzlabot. Komisijas priekšlikums, kaut arī tajā ir vairāki pozitīvi momenti, mēs tomēr veselu virkni komisijas priekšlikumu vērtējam ar daļu kritikas balsī. Jo vai tiešām nav pienācis laiks Eiropā izmēģināt un piemērot tādus instrumentus, kas tiešām varētu ko uzlabot darba tirgū un samazināt jauniešu bezdarbu? Vēlētos pateikties Rosī kungam par viņa atzinumu. Paldies! Un vēlreiz paldies Paldies, Tomas Mans. Paldies, priekšsarētāji. Reģionu komiteja un ekonomikas sociālietu komiteja, vai, nu, es atvainojos, nodarbinātības komiteja um, var sadarboties daudzās jomās. Jums tas izdodas tīri labi, mums nevienmēr rodas uh, uh, iespējas, ka daudzi no klātesošiem vēlas tikai par Itālijas reģioniem runāt, nevis par Eiropu kopumā. Uh, tas uh, eh, ziņotā, ziņotā neatiecās. Uh, es atbalstu viņu pieeju Eiropas. Uh, Mērogā, protams, mēs nevēlamies ta taupību līdz uh, absolūtai nabadzībai, bet mēs vēlamies šo ietaupīto naudu mētiecīgi investēt. Vācijā krīzes laikos uh, mums ir iespējams izdarīt eh, to, uz ko mēs iepriekš ietaupījām līdzekļus. Mums ir nepieciešams nodrošināt eh, lietas, kas ilgtermiņā bezdarbniekus izspēlējam pret bēgļiem. No tā labumu gūst tikai eh, ekstrēmu labējie. Un Jūs pareizi arī norādījāt, Eiropas Savienībā eh, nav izmantota tieši Eiropas loma. Es arī uzskatu, ka reģionā, reģiona līko, rīkojas atbildīgāk, ja jau ir uh, programmas, kas palīdz, piemēram, Eiropas sociālais fonds, un tur nenotiek komunikācija. Un tur tā mums ir jāuzlabo gan jums, gan mums Eiropas parlamentā. Jo savādāk notiek tas, ko mēs jau piedzīvojām. Eh, identificējot nabadzības apkarošanas centrā, dalību valsts saka, mēs jau to darām pašas. Nē, ne, nedara gan dalību valstis to. Un mums ir skaidri jāparāda, kur ir Eiropas pievienotā vērtība. Tas ir jāidentificē. Es aicinātu jūs to darīt tāpat kā mums šeit parlamentā. Eiropas sociālais fonds ir ļoti precīzi jāidentificē, sasaistot ar mērķa grupām, ar pasākumiem, lai var pamanīt, jā, šeit Eiropa kaut ko ir darījusi, lai šīs eh, tendences ar ilgtermiņu bezdarbu tiktu mainītas. Eh, ja mēs to atbildīgi izdarītu eh, abās iestādēs, es domāju, ka mēs gūtu lielāku atbalstu Eiropai nekā tad, ja atstāsim šo ideju radikāliem spēkiem. Paldies, un tagad eh, Jažoveckas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un eh, arī jums, eh, Rosē kungs, es vēlētos pateikties par jūsu ievadvārdiem. Kad mans kolēģis eh, apgalvoja, ka saistības starp labāku darba vietu, lielāku samaksu un izglītību nav, tad eh, es tam nepiekrītu, jo nāku no Polijas, kur šī saikne ir ļoti redzama un eh, darbojās nesot ļoti labus rezultātus. Es uh, Nesaprotu, kāpēc eh, Eiropas izglītības sistēmas nesagatavo jauniešus adekvātai karjerai, labi darbojošamies darba tirgū. Arī šī te, šī te saikne, kā pārvarēt plaisu starp pārvarēt plājas izglītībā, nepilnības izglītībā, lai cilvēki, jaunieši tiktu sagatavot darba tirgumu. Šeit iespējams ir jāpārskata arī profesionālā izglītība. Domāju, ka mums ir e, jāpārskata, kā un kas tiek mācīts, un tad mēs varēsim aizpildīt brīvās darba vietas. Vēl viens aspekts. Šajā komitejā es e, bieži lūdzu, lai tiktu apkopota atbilstīga informācija Eiropas līmenī, informācija, ko iesniegtu reģioni, jo, piemēram, uz darba tirgu raugoties ir grūti analizēt datus, ja mums pieejamie dati ir tikai pa dalību valstīm, kur patiesā aina vairs neparādās. Uh, parādās skaitlis, ka eksistē divi miljoni brīvu darba vietu, kuras nevar aizvietot un kuras nevar, kuras nevar um, aizpildīt. Un vienlaicīgi Eiropā ir miljoniem, miljoniem uh, cilvēku, kuri ir bez darba. Tāpēc uh, es domāju, ka uh, šī doma par adekvātu apmācību tomēr ir jā izanalizē, vai apmācība ir adekvāta vai nē. Paldies! Paldies par visiem, kuri runāja. Jums uzdot daudz jautājumu, un varbūt, eh, ka jūs vēlētos eh, ne tikai atbildēt uz jautājumiem, bet eh, nākt klajā ar kādu ideju. Nē, vispirms paldies, saka prieksēdē, saka Rosīkungs. Paldies visiem deputātiem, interesanti. Jūsu jautājumi skaidri parāda, ka e, šī tēma interesē mūs visus. Aģijas kundzei atbildēšu. Es neuzskatu, ka vajadzētu parlamentā runāt par ļoti vietējiem jautājumiem, bet um, atbildēšu tomēr lietišķi jums. Varbūt, ka kādā no turpmākajām komitejas sēdēm šo informāciju jums vairāk sniegt. Viņi dara ļoti labu darbu. Un par finansējumu. Piecos kredīt burbuļa gados viņa aizņēmās 1,4 miljārdi eiro maziem un vidējiem uzņēmumiem mūsu reģionā. Un citādi šie uzņēmumi aizņēmumi nebūtu ieguvusi. Jūs eh, pieminējāt arī citus punktus, bet eh, Toskāna un Apūlija ir divi reģioni Itālijā, kuri ir pieņēmuši plānu, kā saglabāt eh, ainavu. Protams, par bezdarbu runājot, mēs esam pieņēmuši likumus, kurus pēc tam nepieņēma un neapstiprināja Itālijas valdība, bet eh, mēs esam pieņēmuši likumu, ka visi, kuri īsteno raktuvju aktivitātes, tiem ir jāpieņem darbā vietējie. Nākamais par drošību, par dažādām izmeklēšanām. Esam darbojušies šajā jomā vairākas reizes un ikreiz, kad eh, notiek eh, smags negadījums, mēs eh, parasti noskaidrojam, ka eh, drošības pasākums nav ievērojis pats strādājošais, bet, protams, tas ir pavisam kaut kas cits, nekā jūs sakiet. No Eiropas viedokļa raugoties, juridiskie aspekti Ar to nodarbojas gan parlamenta dažādie dienesti, gan reģionu komitejas dienesti. Mana doma bija CEO izskatīt šo rezolūciju, un man ir radies iespējas, ka ir parādījusies jauna problēma, kura šķiet līdz šim Eiropas līgumos ir atstāta dalību valstu kompetencēm. Jā, tiešām mēs eh, tā kā nonākam nezināmā teritorijā. Un eh, kāda būs padomas atbilde, neskatoties uz to, ka mūsu rezolūcija, kura ir kompromisa rezultāts, kā jau to pieminēja Malna Kungs. Mūsu rezolūcija jau komitejas balsojumā tika tā kā atšķaidīta reģionu komitejā, jo dalību valstīs valdība ailes. Eh, ka Eiropa nedara pietiekam daudz un vēl kaut tādas, kur uzskata, ka tai ir jādara vairāk. Ir uh, 151. un 153. punkti. Esmu pārliecināts, ka jūs eh, tos zinat no galvas, bet um, vajadzētu nošķirt tā saucamo struktūrālo bezdarbu. Es neno, nepiekrītu šādam definējumam, bet, kā jau teicu, runājot par kompromisu, Es tad vēlētos runāt par pilnu nodarbinātību. Jā. Mūsu mērķis būtu tā kā pēc kara, otrā pasaules kara, pilnīga nodarbinātība. Tad eh, mēs jau arī neesam tādā situācijā, kādā mēs bijām pēc kara. Valsts pēc valsts piemeklē sērga struktūrālais bezna, bezdarbs. Nu, un, protams, ir vēl subsidiaritātes princips starp dalību valstīm. Un, piemēram, arī mūsu kaimiņu valstīs, kurā sociālā situācija ir varbūt uh, Eh, netik laba kā Itālijā, tā ar laiku pārmetas arī uz kaimiņiem. Pie tām eh, mēs runājam ne tikai par ekonomiskiem jautājumiem, bet arī par sociāliem. Mans uzskats sekojošs struktūrālais bezdarbs eh, savā būtībā nav plašs un nav specifisks. Bet, eh, ja mēs runājam par tādu lielāku bezdarbu, tad šeit tiešām būtu jāiesaistās Eiropas institūcijām. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Komisijai ir jāsaprot, cik svarīga ir institūcija loma. Kā jau teicu, atšķirības starp dalību valstīm ir pietiekami lielas. Uh, Es e, nāku no reģiona, kurš e, sadarbībā ar Itālijas valdību strādā pie iniciatīvām, kuras tiešām e, darbotos nodarbinātības uzlabošanā mūsu reģionā. Mums, kā jau teicu, ir sadarbība ar Vāciju. Itālijā mēs, manuprāt, esam panākuši daudz, bet um, darba biržas strādā atšķirīgi Vācijas federālajās zemēs un Itālijā. Pie tām eh, mēs runājam arī pavisam eh, citu finanšu atbalstu, kāds ir Itālijā un Vācijā. Es domāju, ka mums eh, šo problēmu risināt palīdzēs labi izglītots personāls. Par jauniešu bezdarbu runājot. Nav tiesa tam, ko raksta avīzēs. Mums ir ļoti labi izdevies visu atrisināt, neskatoties uz to, ka nepietika nec personu resursu, nec naudas resursu. Es jums varu minēt tūkstošiem jauniešus, kuri iepriekš varbūt tika uzskatīti par tā kā ilglaicīgi bezdarba kandidātiem, un tomēr Atcerēsimies, ka ir jābūt salīdzvarotam piedāvājumam un pieprasījumam. Īpaši ilglaicīgi bezdarbā esošo apmācībai ir jāpiešķir lielāka uzmanība. Bet eh, gatavībai meklēt darbu, atrast darbu ir jābūt gan pašam cilvēkam, gan arī darba biržai. Man ļoti bieži ir kontakti ar darba devējiem, un viņi visi kā viens apgalvo, ka kvalitatīvs, izglītots darba spēks nerodās vienā dienā, un viņiem ir ļoti grūti atrast darba spēku, kurš atbilstu modernas ražošanas prasībām. Literatūrā un statistikas uh, pārskatos arī parādās tas pats. Labi izglītots personāls, kurš spētu aizpildīt brīvās darba vietas, nav nemaz tik pašsaprotama lieta. Protams, katras valsts izglītības sistēmai ir zināma specifika, un būtu ārkārtīgi svarīgi, lai mēs tiešām saslēgtu kopā pieprasījumu ar piedāvājumu. Protams, darba biržu nozīmi mēs nedrīkstam novērtēt pārāk zemu. Un ja tātad brīdī, kad mēs varēsim konkrēti definēt, kas ir struktūrālais bezdarbs, tad varbūt būs vieglāk arī rast problēmas risinājumu. Eiropai ir jārada pamudinājums šīm darba biržām strādāt. Un tā ir Eiropa, kurai ir jānosaka, kādas ir katra darba meklētāja tiesības. Vēlreiz piedāvājums un pieprasījums. Jā, jūs teicāt, ka izglītība tas ir ļoti svarīgi par noteikumiem tad, protams, ka būtu ļoti labi, ja Eiropas līmenī mums izdotos pieņemt eh, nosacījumus, bet nedomāju, ka tuvākajā laikā tas notiks. Bet mēs nedrīkstam neko sasteigt. Un noslēgumā. Problēma ir ļoti dziļi iesakņojušies. Uz to var iesakņojusies, uz to var raudzīties no dažādiem rakursiem. Tomēr, eh, ja mēs uh, vēlētos vairāk un niansētāk strādāt, tad iespējas kaut ko atrasināt ir. Un 14. Eh, 20. gada DFS ir paredzēta līdzekļi, bet to varētu būt vēl vairāk, un esmu pārliecināts, ka diskusijas turpināsies arī nākamajā gadā. Tātad eh, mēs varētu rast papildus finansējumu, bet, eh, protams, Vēl ir jautājums, kas tad ir noticis ar zināmos fondos esošo naudu un vai tā ir tikusi godīgi un grodprātīgi izmantota. Bet šo diskusiju šeit nesāksim. Tas nav mans uzdevums. Tas nav mans uzdevums tagad runāt par to, cik daudz miljardus, simtiem miljārdu dažas valsts ir izmantojušas, lai glābtu bankas. Par bezdarbu šeit mēs runājam par miljardiem, Un eh, tā ir joma, kas eh, šobrīd institūcijas tā īsti neinteresē, kur nauda paliek. Un eh, tas arī ir iemesls, kāpēc institūcijas zaudē uzticību iedzīvotāju acīs. Institūcijām būtu jātic, bet šobrīd šī ticība samazinās. Par jauniem instrumentiem runājot. Mums vajadzētu radīt lielāku elastību to valstu risinājumiem, kuros, kurās darba bezdarbs ir ļoti augsts. Man personīgi interesi šeit nav, protams. Tomēr mums ir, uh, ir zemes bezdarba līmenis. Tas... Thank you very much, Mr. Rossi. For... Paldies, Rosī kungs, ka padalījāties ar visiem šiem faktiem un komentāriem. Šī komiteja ir tā komiteja Eiropas parlamentā, kas apspriež tieši tos pašus jautājumus, kurus apspriežat jūs, un mēs strādājam ar to pašu darba programmu, eh, par kādu jūs tieši mums ziņojat par līdzsvaru reģionos, par iespēju cienīgi dzīvot visās Eiropas daļās, eh, atrast darbu, attīstīt sevi un savu reģionu. Piemēram, tikai pāris mēnešus atpakaļ mēs parlamentā lēmām par ziņojumu, kuru sagatavoja šī komiteja par eh, nodarbinātības pakalpojumiem, ERS tīklu Tātad mēs savienojam eh, visās dalību valstīs esošos dienestus, lai palīdzētu atrast cilvēkiem darbu, lai viņiem būtu sākuma punkts. Tā skaitā lauku reģionos, lai būtu tādas pašas iespējas viņiem. Tā kā paldies, ka atnācāt, paldies, ka padalījāties ar savu viedokli. Un es atvainojos tiem dažiem cilvēkiem, kam nebija iespēja uzdot jautājumu, bet mēs turpinām, turpināsim uzturēt kontaktus. Paldies! Uh, also... Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā. Nākamais ir 15. Uh, punkts. par darba vietu radīšanas pro, potenciālu mazos un vidējos uzņēmumos un došu vārdu referentam Krasnodebska kungam lūdzu. E, Paldies, priekšsēdētāji. Punktie. Pažant mēs esam ķērušies pie e, tā nākamā darba kārtības punkta, bet problēma ir tā pati kā iepriekšējā. Problēma ir bezdarbs. Tikai šoreiz mēs skatīsimies uz to no cita skatu punkta. Respektīvi, jautājums, uz kuru jāatbild, ir, ko darīt, lai mazie vidēja uzņēmumi palielinātu savu potenciālu nodarbināt cilvēkus. Mēs to zinām un esam dzirdējuši atkal un atkal dažādās parlamenta komitejās, cik svarīgi ir mazie vidēji uzņēmumi, MVU, mūsu ekonomikai cik svarīga ir viņu loma dalību valstu ekonomikā. Neskaroties uz visiem eh, paziņojumiem, neskaroties uz tukšajiem vārdiem par to, cik MVU ir svarīga ekonomikai, diemžēl bieži vien situācija ir tāda, ka MVU savā darbā saskarās ar daudzām problēmām. Savā ziņojumā Es centos uzskaitīt galvenās problēmas, nevarēju visas uzskaitīt, bet koncentrējos uz tām, kuras uzskatu par visbūtiskākajām. Ļaujiet man uzskaitīt tās problēmas, kas, manuprāt, ir vissvarīgākās. Darbinieku trūkums, talantīgāko cilvēku aiziešana, eh, regulārā, eh, eh, ne nu jau pierasta nenoteiktība, konkurence ar eh, nelegālo ekonomiku un cīņa pret eh, multinacionālām kompānijām. Savā ziņojumā es cent, centos eh, pasniegt tādu skaidru struktūru. Es sadalīju ziņojumu trijās daļās. Pirmajā daļā es apskatīju uh, darba vietu izveidas jautājumu un kvalifikācijas. Tāpat es norādu to, ko mēs regulāri apspriežam, eh, bet varbūt nepietiekamā apmērā, piemēram, piespiedu pašnodarbinātību. pie, piekļuvas problēmas eh, atsevišķām profesijām, regulējums, kas eh, īsti nemudina cilvēkus strādāt MVU. Tāpat pirmajā šajā daļā es iesaku apsvērt zinām, fun, tādus pamudinājumus, stimulus, eh, veidot stažēšanās vietas. Mēs zinām, ka bieži vien strādāt mazā uzņēmumā eh, tiek uzskatīt par tādu pievilcīgu darbu. Tas ir darbs, kas ļauj jums eh, apgūt papildus kvalifikāciju un veidot profesionālu karjeru. Tālāk. Es runāju arī par izglītību, kurā tiktu veicināts uzņēmējdarbības gars. Otrā daļa ziņojumā ir veltīta regulējumam. Veicu konsultācijas ar uzņēmējiem Un viņi bieži vien sacīja, ka ne tikai regulējums ir pārmērīgs, bet daudzās valstīs šis regulējums ir ļoti mainīgs. Līdz ar to ir nenoteiktība. Pārāk bieži notiek regulējuma izmaiņas. L Līdz ar to izskatās, ka regulējumu maina pēc nepieciešamības tā, lai tas atbilstu lielo korporāciju vajadzībām. Līdz ar to veidojot tiesisko regulējumu, netiek piemērots princips, ka uh, Ehm, vispirms tiek domāts par maziem vidējiem uzņēmumiem, jo bieži vien netiek ņemts vērā tas, ka pret MVU ir jāizturas atšķirīgi nekā pret lielajiem uzņēmumiem. Un tālāk, trešajā sadaļā savā ziņojumā es apskatu vienlīdzīgas konkurences eh, tematu. Mēs esam to jau dzirdējuši iepriekš, tā skaitā citās uh, parlamentu komitejās, ka ir vispār zināms, ka mazie vidējo uzņēmumi parasti ir sliktākā situācijā tieši saistībā ar nodokļu jautājumiem. Komisārs Hils pavisam nesen komitejā sacīja, ka saskaņā ar viņa vērtējumu nodokļu sloks uz MVU ir par 30% lielāks, un tas ir galvenokārt tādēļ, ka lielās korporācijas, multinacionālās kompānijas var atļauties uh, izvairīšanos no nodokļa nomaksas vai eh, agresīvu nodokļu plānošanu. Nu, jūs jau zināt, eh, Luxlīks un tagad nesenāk Panamas dokumentu to visu atklāja un taksa komiteja to skatīja. Lai nu kā. Problēmas saistībā ar konkurenci ir saistīts arī ar to, ka ir grūtības īstenot eh, regulējumu eh, prasības. Kaut arī daļa no regulējuma, kā es jau sacīju, ir labvēlīgāks lielajiem eh, uzņēmumiem, bet mazajiem savukārt šā, šis pats regulējums rada grūtības. Trešajā daļā es pieminu arī vēl kādu lietu, kas man liekas ļoti svarīga. Man liekas, ka MVU problēmas ir jūtamākas atsevišķos Eiropas Savienības reģionos un citos mazāk varbūt. Ir vispār zināms no ekonomikas teorijas. E, Tātad jaunā dalība valstis, tās, kas nesenāk ir uh, Um, pievienošas Eiropas Savienībai, ir izveidojušas uh, savus uh, ekonomikas modeļus pēc 90. gadiem, balstoties uz tiešo ārēju investīciju piesaistīšanu, respektīvi importējot multinacionālas korporācijas savās valstīs. Un šajās valstīs problēma ar atšķirīgiem noteikumiem pret MVU un pret lielajām korporācijām ir īpaši akūta un arī īpaši pamanāma. Un tas mums arī būtu jāņem vērā. Respektīvi šī atšķirība, kas pastāv Eiropas Savienības iekšienē, runājot par vienlīdzīgām iespējām un vienlīdzīgu konkurenci MVU attīstībai. kur mēs eh, visi zinām, ka MVU ir jābūt, eh, un tas arī ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Lielākā daļa eh, no darba devējiem ir tieši MVU dalību valstīs. Tāda būtu prezentācija manam ziņojumam. Man ir bijusi jau pirmā viedokļa apmaiņa ar ēnu referentiem. Un es ceru, ka sadarbība būs bez aizķeršanās un visi izsniegs savu pienesumu šī ziņojuma sastādīšanai, palīdzot tam kļūt vēl labākam. Un es ceru, ka mēs varēsim sagatavot tādu dokumentu, kas būs būtisks un vismaz daļēji sekmīgs, jo galu galā mēs visi vēlamies palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā attīstīties un tādējādi varēsim arī cīnīties pret eh, bezdarbu, eh, kas pat par sevi ir problēma. Tā ir viena no daudzajām problēmām Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, De Deidra Klūna! Ā, jūs esat nodevis vārdu Baha kungam, lūdzu. Paldies! Es nolasīšu savas kolēģes Deidras Klūnas runu, jo viņa pati nevar būt šeit, eh, lai to nolasītu. Tātad vispirms vēlos pateikties referentam par lieliski paveikto darbu pie šī ziņojuma. Ziņojums aptver vairākas eh, jomas un tēmas, kas, manuprāt, ir svarīgs MVU. Ziņojums koncentrējas uz piekļuvu finansējumam, prasmēm, labāku regulējumu un taisnīgu nodokļu sistēmu. Attiecībā uz prioritātēm, man liekas, ka tie ir arī svarīgākie jautājumi. Un kā IPP e ēnu referente, es tomēr uzskatu, ka ir nepieciešami daži papildinājumi. Attiecībā uz uh, dzimumu atšķirību nodarbinātībā ir jābūt iespējai eh, veidot labāku līdzsvaru starp darba dzīvi un privāto dzīvi. Tāpat arī nodokļu sistēmu, kas nemazina iniciatīvu vai stimulus eh, otram eh, partnerim ģimenē strādāt. Īpaši atbalsts nepieciešams vienam, vientuļiem vecākiem un tiem, kuriem ir aprūpē cilvēki. Tāpēc mums ir nepieciešams mudināt dalību valstis eh, veidot eh, vieglāk piekļuvu finansējumam un eh, neļaut veidot šķēršļus, piekļuvēt tirgumu un jāaicina komisija noteikt pamatregulu, kas ļautu veidot pūļa finansējumu tirgus Eiropā. Uh, Tāpat dalību valstis jāmudina strādāt eh, pie vienas pieturas aģentūra izveidēja, lai sniegtu informāciju par visiem eh, likumdošanas eh, prasībām visām, lai kāds, kurš vēlas uzsākt ja dar, uzņēmēju darbību kādā no nozarēm, zinātu, kas tiek prasīts. Tāpat ir nepieciešams attīstīt informētības pasākums, nodrošinātu diploms eh, atzīšanu un tiešsaistes certifikātu izsniegšanu. Tāpat arī eh, atvērtie interneta kursi, kas ļautu profesionāļiem dalīties eh, visā Eiropā ar savām prasmēm un zināšanām. Tie ir tikai daži no piemēriem, uh, tam virzienam, eh, ko vēlos redzēt ziņojumā. Kopumā uzskatu, ka ziņojums ir labs, un šeit ir nepieciešams varbūt nedaudz pieslīpēt lietas. Uh, thank you, Emil. Paldies, Emilians Pārkvekts. Paldies. Nu, vēlos izteikt atzinību profesoram Krasnodebskim un viņa komandai par šo labo ziņojumu. Īpaši vēlos pateikties par iekļaujošo pieeju darbā pie šī ziņojuma. Kā jau es minēju iepriekš, es tiešām uzskatu, ka MBU ir īpaši svarīga loma ekonomikas un iekļaujošas izaugsmas izveidē un īpaši jau augstas kvalitātes darba vietu izveidē. Tomēr atbalsts, kas ir pieejams MVU, visā Eiropas Savienībā nav vienāds. Gan attiecībā uz nacionālās eh, administrācijas darbībām, juridisko noteiktību un jo īpaši attiecībā uz eh, veselības aprūps eh, un darba drošības un sociālajiem nosacījumiem. Tāpat tiek aicināts atvieglot piekļuvi finansējumam Tāpat arī jaunizveidot uzņēmumu piekļuvi finansējumam. Tāpat dalību valstīs jāaicina izstrādāt aktīvas darba tirgus politikas, aicināt um, tās uh, attīstīt inovāciju, atbalstīt pētniecību Vēlos arī uzsvērt, ka ir nepieciešams, lai dalību valsts attīstītu partnerības starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un privātajiem uzņēmumiem, iesaistot pilsonisko sabiedrību, asociācijas saistībā ar ilgspējīgas un iekļaujošas eh, kvalitatīvas nodarbinātības stratēģijas un rīcības plānu īstenošanu un uzraudzību Tāpat uzsvēršu to, cik svarīgi ir sadarboties ar sociālajiem partneriem, lai pārveidot izglītības sistēmu Eiropā. Un visbeidzot, kas ir nemazāk svarīgs, aicinu uzlabot eh, tiesisko ietvaru sociālajai uzņēmē darbībai. Paldies! Paldies! Trešais and, uh, eh, eh, referents Džebalovs kundze. Paldies, paldies referentam par šo prezentāciju un pārskatu. Esam viensprāts par lielāko daļu no šiem ziņojumiem. To noskaidrojām iepriekšējā sanāksmē, un Marijana Harkina man aizstāja un uh, jau ieskicēja Alde grupas galveno nostāju. Žēl, ka mums bija jāatliek mūsu darbs, bet tur mēs neko nevarējām darīt. Tikmēr esmu iesniegusi jau kopā ar kolēģiem grozījumus, vēlos informēt uh, tikai par dažus, par dažiem Mēs aicinām popularizēt uzņēmējdarbību jauniešu vidū. Un vakar kopējā Empel un Kaltu e, sanāksmē mēs ar prieku noskaidrojam, ka abi komisāri e, ir e, to izvirzījuši kā prioritāti jauno prasmu darba kārtībā. Un es arī prasu pozitīvu, veicinošu, regulējušo vidi un juridisko noteiktību, lai varētu labāk darboties. Tāpat laikā ir nepieciešama īpaša pasākuma, lai mikro uzņēmums attīstītu MBU un arī e, jaunizveidotos uzņēmums un palīdzēt viņiem apmācīt darbinieks. Tāpat mums ir nepieciešams sam palīdzēt samazināt uh, e, MVU darbības izmaksas, izmantojot digitalizācijas iegūmus, e-pārvaldi tīpaši, lai viņi varētu koncentrēt savus resursus uz darba vietu izveidi. Un e, jūs droši vien nebūsiet pārsteigti, ka man būs arī grozījums saistībā ar nepieciešamību um, salāgot uh, prasmes un vakances, jo mēs zinām, ka MVU mēdz būt uh, ļoti specifisks vajadzības pēc prasmēm. Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties un uh, gaidīšu arī to, kāds būs gala ziņojums. Silikjotis kungu neredzu, jūs pārstāvat viņu, lūdzu, goja grupa. Jā, paldies. Es nolasīšu Silikjotis eh, kunga ziņ, šos komentārus par ziņojumu. Pirmkārt, viņš vēlas pateikties referentam par līdzinējo darbu pie ziņojumu. Ar lielu interesi seko uh, šim darbam un GNGL grupā aktīvi vēlas darboties šajā jautājumā. Mūsu ēna referents piekrīt, ka MVU ir labāk jāaizsargā un ka viņi veido ekonomikas mugurkaulu. Uh, Bet eh, mūsu ēnu referents nav pārliecināts, ka šeit ir jārunā eh, par MVU sektoru, kā jūs rakstat pirmajā punktā. Un tālāk arī eh, tā saucamās darba izmaksas, ka tās var uzskatīt par um, MVU slogu. Tur runājot par darba algām darbiniekiem. Mums nevajadzētu uh, Uh, palīdzēt dempingu veicināt, kā jūs pareizi to norādāt ceturtajā punktā. Un trešā lieta uh, Mēs redzam uh, lielu koncentrēšanos uz biznesa interesēm, nevis līdzsvarot um, atbalstam MVU un strādājošiem. Uz šī pamata mēs esam gatavi apspriest katru punktu atsevišķi un uh, varam tad sniegt savu pienesumu ar grozījumiem vai atbalstot kompromisu grozījumus, kurus sagatavos referents. Paldies! Ždanoks kundze. Jā, arī es vēlējos e, pateikties Krasnodebska kungam par ļoti labo ziņojumu, ko viņš ir sagatavojis. Manuprāt, ir ļoti svarīgi runājot par bezdarbu, pievērsties tieši šim uzņēmē darbības veidam un tā potenciālam, veidot darba vietas, Tāpat laikā mums ir jāpadomā un varbūt arī jāpiemin šeit ziņojumā tas, kā aizsargāt darba devējus un viņu tiesības. Jo mēs zinām, ka sociālais dialogs MVU nav tik izplatīts kā lielajos uzņēmumos. So, when... Un, ja mēs eh, runājam par MVU veidiem. Mēs vēlētos, lai īpaši tiktu pieminēt dažas īpaši veidi, kā kooperatīvu, piemēram. Mēs zinām, ka krīzes laikā tieši šie uzņēmumu veidi, šis, šie uzņēmumi parādīja savu spēju saglabāt darbiniekus, noturēt viņus. Un tur tika pieņemti kolektīvi lēmumi, nesamazināt strādājošo skaitu, tā vietā piekrītot eh, samazināt algu, nevis eh, atbrīvot darbiniekus. Tātad tie tie galvenie punkti, kur mēs iesniedzam grozījumus un labprāt eh, apspriedīsim ar Krasnodebsku kungu šos jautājumus. Paldies, Laura Agēja nav klāt. Dominiks Martēns tad nākamais. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Ne tikai eh, es vēlos pateikties Krasnodebska kungam par eh, viņa veikumu, bet, nu, pat izņēmumu kārtā gribētu viņu uzslavēt par to, ka viņš sistēmas centrā novieto mazos vidējos uzņēmumus, mikro uzņēmumus, jo tie tiešām uh, Uh, veidot darba vietas, 80, uh, 90% uh, darba vietu rada un vajadzētu beigt mums te nodarboties ar transnacionāliem uzņēmumiem. Bet, diemžēl, tieši MVU cieš Transnacionālie uzņēmumi praktiski nemaksā nekādus nodokļus, un Francijā MVU maksā eh, nu, gandrīz 30% nodokli. Protams, šiem cilvēkiem ir jāpalīdz. Eh, Francijā bankas atbalsta citas bankas un dažkārt transnacionālos uzņēmumus eh, pašvaldībām, gan vietējām, gan reģionālām pašvaldībām būtu jāsniedz atbalsts, bet nekādas subsīdijas nav paredzēts MVU tālāk uh, par uh, rēķinu samaksu. Nu, rēķini tiek samaksāti pēc mēneša, diviem vai trim. Un, uh, ja pašvaldības uh, ir tās, kas slēdz līgumus, tad MVU ir apakšuzņēmēji pirmā, otrā, trešā līmenī un būtībā šie līgumu slēdzēji arī uzdod toni un nosaka cenas šiem maziem vidējiem uzņēmiem pārsniegtiem pakalpojumiem. Bet, godātie kolēģi, es uzskatu, ka mēs atkal pieejam problēmai no nepareizās puses. Šobrīd ir jautājums, kā palīdzēt MVU radīt vai atkal no jauna radīt darba vietas. Es šo jautājumu pagriežu citādi. Kā palīdzēt MVU nelikvidēt jau eksistējošās darba vietas? Nu, ja mēs paraugāmies uz Francijas piemēru, tad katru dienu tūkstoši darba vietu tiek likvidēts MVU, bet par to nerunā. Tās ir darba vietas, teiksim, pie uh, gaļas veikalā, pie uh, galdnieka vai eh, kādā vietējā autodarbnīcā par to neraksta avīzēs, raksta par to, ka, piemēram, Air France ir paredzējis likvidēt 500 darba vietas, par to gan raksta. Bet mums vajadzētu padomāt par to, kā saglabāt jau eksistējošās darba vietas. Paldies! Thank you. Paldies! Un došu vārdu referentam Krasnodebska kungam. Noslēgumā pateikt kāds vārds. Varbūt pavisam īsi. Es vēlos pateikt, mana kungs. Jā, es atvainojos, ka priekšsēdētāji vēl vairāk runātāji. Tomas Mans pirmais un pēc tam vēl citi. Jā, Tik tiešām mēs pieteicāmies runāt, jo mēs vēlējāmies diskutēt par šo jautājumu. Krasnodebska kungs man ir labi pazīstams. Mēs ar vienu to pašu lidmašīnu lidojām uz Briseli un uh, parunājām. Viņš pārod arī man dzimto valodu vācu. Un man prieks, eh, ka ir tik labs ziņojums sagatavots, un to man arī sacīja mans frakcijas kolēģi. Jo ir svarīgi Eh, ne tikai runāt par to, cik smaga situācija ir uzņēmumos, bet arī kāds ir potenciāls, un to viņš ir labi aprakstījis. Piemēram, eh, talantīgo darbinieku aizplūšanu, brain drain. Eh, nu, ja mēs ņemam vērā to situāciju, kad tieši daudzi uzņēmumi izglīto darbinieks, apmāca viņus, viņiem ir iespēja pa, paaugstināt kvalifikāciju, bet kas notiek tālāk, ka šie darbinieki aiziet pēc tam? Viņus pārvilina citi uzņēmumi. Nu, tas ir sarežģīts jautājums. Otrakārt, konkurence ar ēnu ekonomiku. Tur uh, referents to labi apras. Ēnu ekonomika darbojas brīvi un neviens to neapkaro. Mēs ticam MVU potenciālam, bet viņiem ir jāspēj darboties tādā ietvarā, kur mēs redzam, ka viņiem ir iespējams arī panākt rezultāts. Runājot ar MVU, agrāk cilvēki strādāja ar vairāk gadu programmu, tagad tas vairs nē, nenotiek. Šī ilgtermiņa plānošana vairs nenotiek. Un tas cits starpā arī labi tika aprakstīts saistībā ar izglītošanās, apmācību iespējas, jā, daudzi tur piedalās, un tas viņiem dod papildus iespēju strādāt un skatīties, kā mēs varam atbalstīt MVU, lai eh, daudziem jauniešiem būtu atbilstoša izglītība. Un daudzās valstīs, tas skaitā manā cenšamies eh, panākt eh, apmācību vienošanos eh, ar uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Tas ir labs priekšnosacījums tālāk attīstībai. Tātad tas dod labas iespējas jauniešiem atrast darbu. Un noslēgumā priekšsēdētāji dažos uzņēmumos sociālās atbildības jautājums ir aktuāls. Nevis tikai kā darba vieta radītājs, bet programmā eh, tieši no plānošanas viedokļa svarīgs aspekts. Es eh, neesmu romantiski noskaņots šai jautājumā, eh, kaut ko naivī domājot, bet es tiešām uzskatu, ka MVU ir uh, Eh, ļoti svarīga loma eh, ekonomikā. Profesor Kungs, es atbalstu jūsu ziņojumu un labprāt es arī ierosinātu eh, ar saviem priekšlikumiem un 27. aprīļa 2012 man ir atzīmēts kalendārā. Paldies! Sandērs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlējos izteikties par šo ziņojumu, par šo tematu, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks. Vispirms pateicos kolēģim Krasnodebskim par viņa veikumu, un es domāju, ka mēs. Uh, piekrītam viņa teiktajam. Es gribu arī uzsvērt uh, to, cik svarīgu lomu darba vietu radīšanā spēlē MVU. Tas jau šeit izskanēja, bet es arī gribētu runāt par MVU lomu uh, dažādās, uh, dažādos Eiropas Savienības reģionos, uh, pašvaldībās Eh, tāpat eh, šie MVU nodod tālākām paaudzēm zināšanas, prasmes un eh, ir spēlē svarīgu lomu arī mācekļu programmās, kas paredzēts jauniešiem. Šajā ziņojumā ir norādīts, ka ir jāatbalsta uzņēmēji darbības uh, vērtību sistēma jauniešiem jau izglītības iestādēs ir uh, jāiemāca, ka uzņēmumi ir kaut kas pozitīvs, ka tas nav lamuvārds un ka viņi arī varētu paši kļūt par uzņēmējiem vai arī aktīvi kā darbinieki strādāt šādos uzņēmumos. Un otrkārt būtu jāpadomā arī par uh, likumdošanu par uh, mūsu lomu šeit Eiropas parlamentā. MVU ir uh, nepieciešama stabila uh, likumdošanas vide, būtu jāaicina dalību valsts atteikties no pārāk uh, stingras reglamentācijas. Un tāpat būtu arī jādomā par MVU likumdošanas procesā jau no paša sākuma, tad mums nevajadzētu paredzēt dažādus izņēmumus Un ja mēs par MVU domāt jau no paša sākuma, tad mums arī būtu sev jāuzdod jautājums par to, kā uh, pastāvošais regulējums attiecas uz MVU. Konkrēti es domāju arī par to, uh, ko mēs apspriežam trilogu sarunās. Paldies! Paldies! Jā, un Krasnodebska kungām ir vēl uh, uh, ko teikt, pirms mēs noslēdzam debatas. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties kolēģiem, kuri uh, izteica kritiskus komentārus, izteica ierosinājumus un papildināja uh, manu ziņojumu projektu. Uh, Man ir bijušas arī tikšanās ar uzņēmējiem. Es arī esmu apspriedis tā saucamo ēnu ekonomiku. Esmu ticies ar um, mazo uzņēmumu pārstāvjiem, kuri ražo dažādus izstrādājumus un pateicos arī Manna kungam, jā, tiešām mūsu darbs ir nogurdinošs dažkārt, un tāpat laikā neatkarīgi no tā, kādu politisko grupu mēs pārstāvam, mēs varam nonākt pie kopsaucēja. Mums ir iespēja vienam otru labāk iepazīt arī dodoties uz Luksemburgu un Strasbūru, mēs varam apmainīties ar pieredzi. Un tieši tā mēs kopīgiem spēkiem veidojam Eiropu. Paldies, Krasnodebska kungs! Un tagad sekos uh, pētījums par darba vietu radīšanu mazos vidējos uzņēmumos. Tas būs nevis politisks skatījums, bet uh, cits uh, skatas punkts. Došu vārdu Irenai Mandelē, kura ir pētniece Eurofond. Uh, un viņa mums stāstīs par darba vietu radīšanu mazos un vidējos uzņēmumos. Paldies par šo uzaicinājumu, par iespēju jūs iepazīstināt ar uh, mūsu veikto pētījumu. Jūs apspriedāt šo jautājumu un es ceru, ka arī turpināsiet pie tā strādāt. Tātad MVU ir ne tikai ekonomikas uh, mugurkauns, tie ir svarīgi uh, darba tirgumi, bet tie arī ir būtiski, um, uh, lai nodrošinātu darba tirbu, tirgus dinamiku. Un pagājušajā gadā pēc Eurostata uh, dat gadiem mazie vidē uzņēmumi ir sākuši atkal pieņemt darbā mm, darbiniekus. Ir 2014. gadā, es atvainojos, radītas jaunas darba vietas un cerams, ka šī tendence turpināsies. Mēs runājam ne tikai par MVU uh, kopumu un uh, darba vietu kopumu, bet arī par to ieguldījumu um, Eiropas ekonomikas attīstībā. Šie MVU ir ļoti daudzveidīgi un ne visi MVU attīstās un arī ne visi vēlas attīsties. Un šeit ir dažādi iemesli, kādēļ šie uzņēmumi nevēlas attīstīties, palielināt darba vietu skaitu, un tādēļ nav jēgas censties stimulēt visus šos MVU, bet ir jānoskaidro tos uzņēmums, kuri vēlētu attīstīties, bet saskaras ar dažādiem šķēršļiem un kuriem būtu nepieciešams uh, valsts eh, vai publiskā sektora atbalsts. Un ir jānoskaidro, kuri MVU ir eh, dinamiskāki attiecībā uz darba vietu radīšanu un kuri MVU nav tik dinamiski. Tāpat jānoskaidro, kāds ir šīs darba vietu radīšanas process un vai eh, būtu iespējams kaut ko darīt, lai stimulētu Uh, šo procesu. Ir uh, maz arī runāts par to, kādi ir šķēršļi MVU ceļā, kas traucē darba vietu radīšanu, tāpat kādi ir struktūrālie uh, rādītāji. Bieži vien ir pie analizēti tikai tādi rādītāji, kā uh, Uh, uzņēmuma pastāvēšanas ilgums, bet mēs vēlējāmies analizēt šo situāciju, izmantojām pieejamo informāciju par situāciju Eiropas Savienībā un izrādījās, ka realitāte ir daudz sarežģītāka nekā sākotnēji šķita. Tātad uh, šeit darbojas dažādi faktori, daļa no tiem nav atkarīgi no paša uzņēmuma un par tiem jau notika diskutīja šobrīd, tātad proti šie faktori ietekmē uzņēmumu attīstību, ekonomikas attīstību, piekļuve finansējumam, nodokļu sistēma, administratīvais sloks un tam līdzīgi. Bet tā ir tikai viena stāsta daļa, bet pastāv arī uh, Uh, elementi, faktori uh, uzņēmuma iekšienē. Teiksim, uh, vēlmē kļūt novatoriskiem, darboties starptautiskā mērogā. Kā jūs redzat, ir daudzi dažādi faktori, kuri arī miedarbojas, un tie ir rakst, nu, var teikt, katram uh, uzņēmumam saudabīgi atšķirīgi. Kā jūs varat iedomāties, nav iespējama tāda vienkārša atbilde, nu, teikt, ka jauni uzņēmumi vai uh, starptautiskā mērogā strādājoši uzņēmumi rada darba vietas. Nē, šeit darbojas dažādi faktori, to mīja darbību. Mēs centāmies aprakstīt tādu ideālu uzņēmumu, kam ir vislielākais darba vietu radīšanas potenciāls, un kā jūs redzat, atkal šeit ir dažādi rakstura lielumi, dažādi elementi. Tātad jauni, novatoriski, starptautiski strādājoši uzņēmumi Un uh, tāpat uh, uzņēmumu vadītājam ir jāspēj uzņemties saprātīgs uh, risks, tāpat svarīgi ir tādi faktori kā uzņēmuma pārvaldība, cilvēku resursu pārvaldība. Uh, Tāpat uh, varbūt konkurence darba tirgu ar lielākiem uzņēmiem, lai spētu piesaistīt uh, darbiniekus. Bet tas viss darbojas tikai tad, ja ir uzņēmēja darbības vīde, kas to visu veicina. Kā jūs redzat, šis jautājums ir uh, sarežģīts un ir jāņem vērā visi minētie faktori, ja mēs gribam noskaidrot, kuri uzņēmumi uh, ir jāatbalsta tāpat, lai noskaidrotu, kādi ir šķēršļi un kā, kāda veida atbalsts nepieciešams. Runa ir ne tikai par darba vietu skaitu, bet arī kvalitāti, kāda ir darba apstākļi mazos vidējos uzņēmumos. Arī šajā jautājumā pastāv ievērojams atšķirības starp uzņēmumiem atkarībā no uzņēmuma lieluma, kādas uh, darba vietas tiek radītas krīzes laikā un kāda veida darba vietas tiek radītas pēc krīzes. Un ja mēs diferencējam šīs darba vietas, kas tiek radītas vai likvidētas, mikro uzņēmumos uh, Tātad uh, mazos un vidējos uzņēmumos tiek radītas darba vietas uh, zemāk apmaksātos uh, līmeņos, bet lielākos uzņēmumos ir labāk apmaksātas darba vietas, tātad ir liela atšķirība darba apstākļos arī šajā jautājumā ir bijis maz pētījumu. Ir ļoti fragmentāra informācija pieejama par darba apstākļiem MVU, rezultāti ir atšķirīgi. Ir pētījumi, kuri liecina, ka darba apstākļi MVU ir sliktāk nekā lielos uzņēmumos, bet ir citi MVU, kur šie darba apstākļi ir labāki. Nu, var būt uh, taisnība abiem, jo varbūt tiek analizēti dažādi aspekti, piemēram, darba alga, karjeras iespējas, um, kas varbūt ir uh, uh, sliktāki nekā lielos uzņēmumos, bet, teiksim, darba vīde, cik darbs ir interesants, cik liela autonomija, elastība tiek nodrošināta. Šeit apstākļi ir labāki mazos uzņēmumos nekā lielos vēl viens punkts, ko es pieminēju. Tad mēs vēlējāmies noskaidrot, kā notiek darba vietu radīšanas process MVU. Un mūsu pirmais konstatējums, kas nav nekāds liels pārsteigums, ir tāds, ka MVU šis process ir diezgan neformāls, pats uh, uzņēmējs. Uh, īpašnieks, uh, vadītājs to arī dara. Tas nav tik formalizēts process kā lielākā uzņēmumā. Šie lēmumi, kas tiek pieņemti MVU, ir ļoti strateģiski. Viņi izvērtē, vai ir vērts radīt šo darba vietu vai nē Viņi vēlas radīt ilgspējīgas darba vietas un nav interesēti pieņemt uzreiz kā darbā un pēc tam atlaist. Un arī ir jāizvērtē, vai uzņēmums ilgtermiņā var finansiāli atļauties uh, radīt darba vietas. Tālāk par informāciju, kas tiek gūta caur darba pieredzi un, un dažādām prasībām MVU CV un dažādi certifikāti ir mazāk svarīgi nekā tieši kandidāts, kurš piesakās darbā, līdz ar to intervijas ir daudz būtiskāks instruments, lai atlasītu kandidātus. Dažkārt ir pieci līdz seši šādi interviju raundi Un uh, šai procesā tiek iesaistīts nekā, ne tikai vadītājs, bet arī uh, potenciālie kolēģi, jo ir svarīgi, lai šis cilvēks iekļautos komandā. Un tādēļ arī ir jautājumi par personību, par um, uh, psiholoģisko klimatu. Un, uh, ja uz, uzņēmumiem. Man, MBU dažkārt ir grūti atrast nepieciešamās prasmes darba tirgu un, teiksim, darba likumdošana un uh, nodokļu likumdošana ierobežo uh, viņu iespējas pie, uh, piesaistīt darbinieks, piedāvājot pievilcīgas darba algas. Uh, Protams, tagad par uh, to, kādi uzlabojumi būtu iespējami uh, uzņēmējdarbības vide, likumdošana, piekļuva finansējumam, tie ir tādi klasiski jautājumi, bet ir arī citi mm, tādi neformālāki elementi, tādi kā uzņēmēja darbības gars, uh, spēja uzņemties risku, un kā varētu uzlabot MVU darbības vidi, kāda veida atbalstu varētu sniegt. Tam nebūtu obligāti jābūt valsts atbalstām, bet pašu uzņēmēju dar, eh, organizācijas varētu sniegt atbalstu MVU, jo viņi pat arī labāk zina, kā to varētu izdarīt ir uh, arī valstis, kur uh, uzņēmēja organizācija darbības vīde nav tik labvēlīga un uh, tā būtu jāuzlabo. Runāt par nodarbinātības un darba tirgus jautājumiem. Par to uh, arī tika runāts uh, dažādos līmeņos par ēnu ekonomiku, ko MVU ir jāsacenšas ja darba eh, likumdošana ir pārāk mainīga un nestabila. Tā arī varētu būt problēma. Tāpat tas, ka prasmes nav pieskaņotas MVU prasībām, varbūt tādēļ būtu jāizdara eh, izmaiņas izglītības sistēmā, lai labāk eh, atbalstītu MVU. Bet tāpat laikā MVU ļoti veiksmīgi uh, veic formālu vai neformālu apmācību uzņēmumā un īsteno arī mācekļu programmas un varbūt tādējādi varētu atbalstīt MVU darba vietu radīšanas procesā. Būtu arī jāpadomā par speciāliem instrumentiem, lai rosinātu darba vietu radīšanu. Tad, tad visi šie faktori miedarbojas. MVU ir dinamiski darba vietu radītāji, un tādēļ nevajadzētu pievērsties kaut kādai vienai dimensijai, bet izmantot visaptverošu pieeju, kur ir uh, iekļaut dažādi instrumenti, um, tas ir elementi, vai arī uh, notiek koordinācijas process, kā es to jau pieminēju. Uh, paldies par uzmanību, un ja jums ir kādi jautājumi, es labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies par šo rosinošo uzrunu. Manuprāt, mums nav laika jautājumu uzdošanai, bet es tomēr gribēju jums jautāt, vai jūs piekrītu tam, ja mēs jūsu ziņojumu izplatītu vai izdalītu komitejas deputātiem, tas mums tiešām uh, ļoti palīdzētu. Liels paldies par šo iespēju jūs uzklausīt. Uh, want... Jā, paldies. Es e, vēlētos e, pateikt, ka Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. aprīlis 2012. dienā. Grozījuma izskatīšana ir paredzēta 30. maijā un parlamentā 15. 16. jūnijā un plenārsēdē, plenārsēdē septembrī. 16. darba kārtības punkts - tā ir bēgļu sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū. Šo jautājumu izskatām pašiniciatīvas ziņojumu ietvaros par bēgļiem. Es e, sākšu ar to, Geleng došu vārdu komisijas pārstāvēji. Un pēc tam došu vārdu referentam un ēnu referentiem. Bet dod vārdu Gelings kundzei lūdzu. Prieksēdētājs kundze. Gelings kundze šodien nav ieradusies, jo viņai pamainījās uh, darbu saraksts, tāpēc es viņu aizvietoju. Paldies! Paldies! Vispirms vēlētos sākt ar tādu vispārīgāku as aspektu par to, kāda ir bēgļu integrācija un sociāla iekļaušana darba tirgu bēgļu un patvērumu meklētāju. Vispirms vēlētos pateikt, ka es, strād, ka es runāju gan Manuēls, gan arī darba grupas vārdā par eh, darba tirgus integrāciju. Šī darba grupa ir izveidota DG Employment paspārnē, bet tajā piedalās arī citi DG pārstāvi. Darba tirgus integrācija ir dalību valstu kompetencē, bet, protams, Eiropas Savienība dalību valstīm palīdz šos mērķus īstenot, palīdz paraugu prakses apmaiņā, piedāvājot finansējumu, ja tāds ir paredzēts kādā no fondiem. Patreizējā bēgļu krīze Eiropas Savienībā skaidri parāda, ka it visās politikas jomās ir nepieciešama sadarbība īpaši izglītībā, nodarbinātībā, sociālajā iekļautībā. Tās ir tikai dažas no nozarēm. Mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām, ir jāmācās arī no labiem piemēriem un jāuzklausa visas iesaistītās puses. Vēl bez tam, ka bēgļiem ir e, steidzamas vajadzības, e, šīs vajadzības, ka tiek apmierinātas, e, tad ir jāskatās tālāk īpaši ir jārunā par efektīvu integrāciju darba tirgū. Lai to nodrošinātu, dalību valstīm ir deviņu mēnešu laikā Eh, no brīža, kad bēgļi ir pieplasījuši starptautisko aizsardzību, jābūt pieejamam darba tirgum. Un ir dalība valsts, kurā šī integrācija darba tirgu, tādas kā Portugāla, Grieķija un Zviedrija, integrācija ir paredzējusi jau uzreiz pēc ierašanās. Austrija un Vācija pēc trīs mēnešiem, Beļģija pēc četriem. Citas valsts arī to paredz. Piemēram, Itālija ir samazinājusi gaidīšanas periodu no sešiem uz diviem mēnešiem. Lai atvieglotu piekļuvi eh, darba tirgum, ir nepieciešama gan eh, valodas zināšana, gan arī profesionālās iemaņas. Un ir nepieciešama ātrāka bēgļu prasmju un izglītības atzīšana. Par eh, to, ka bēgļi nāk no dažādām valstīm, šo um, asetu varētu labāk izmantot. Mēs uzskatām, ka uh, eh, parauga prakses apmaiņa ir svarīga, tomēr vajadzētu uzsvērt to, cik svarīga ir spēku virzīšana vienā gultnē, lai nodrošinātu adekvātu pie darba tirgiem. Bezdarbnieku informēšana par konkrētiem darba tirgus vajadzībām arī ir svarīga. E, bēgļu prasmes var nākt par labu dalību valstu ekonomikām lai nodrošinātu to, ka šīs prasmes tiešām tiek izmantotas tur, kur tās visvairāk var dot, būtu e, jānodrošina valoda apmācība, lai bēgļi varētu pēc iespējas ātrāk sākt strādāt. Kā Teisens kundze vakar teica, uh, komisija pavisam drīz ir paredzējusi nākt klajā ar prasmju darbkārtību, kurā e, speciāla vieta būs atvēlēta arī bēgļiem. To var e, uzsvērt arī izveidojot e, valstīm specifiskas rekomendācijas, Reģionu un valstis arī spēlē būtisku lomu bēgļu uzņemšanā un integrācijā, jo tieši reģioni ir vai nu pirmie, vai arī pēdējie, kas sastopas ar bēgļiem. Tam ir nepieciešami resursi, kā zināšana, tā finansiālie. Un uh, ir paredzēti finansu instrumenti, kas eh, var kas palīdz eh, vietējām varas iestādēm. Īpaši tas attiecās uz ilgtermiņa risinājumiem. Un tagad pieskaršos tam, ko mēs eh, DGMP konkrēti daram, un tas jau būs nedaudz ārpus eh, darba grupas ra mm, rakursa. Darba grupa tika izveidot pagājušā gada oktobrī. Toreiz eh, doma bija par bēgļu integrāciju darba tirgu runāt arī citās DGM politikas jomās, kā arī iesaistīt citus ģenerāla direktorātus, kur arī strādā ar bēģi, bēgļiem. Mēs cieši sadarbojamies ar DigiCom un citiem komisijas, citām komisijas nodaļām. Mēs eh, strādājam Eiropas pusgada mērķu iet, ietvarā, kurš arī runā par eh, bēgļu integrāciju. Kā jau es teicu, darba tirgus eh, integrācijas galvenais, galvenās veicējas ir tieši dalību valstis. Un eh, noteikti vajadzētu nodrošināt paraugu prakses apmaiņu. Tāpēc eh, esam izveidojuši internetu lapu, kurā šāda paraugu prakses apmaiņa varētu notikt. Mēs eh, palīdzam dalību valstīm arī savstarpējās eh, prakses apmaiņas programmas veicināšanā un 22. jūnijā Briselē ir paredzēta konference, un eh, tajā piedalīsies arī Taisens kundze. Strādājam arī pie dažādām apmācību programmām, un eh, ar to palīdzību dalību valstis vienotrai sniedz labāko pieredzi. Un maijā esam paredzējuši konferenci, kurā piedalīsies Spānija ar savu praksi. Esam izveidojuši arī starptautisku migrantu integrācijas tīklu. Un eh, tajā ir uzaicināti piedalīties eh, visi sociālie partneri un soci visas pārējās iesaistītās puses un pirmā tīkla tikšanās notika februārī Briselē. Kā jau es teicu, mēs mēģinām arī ņemt vērā migrantu specifiskās vajadzības un arī kvalifikāciju atzīšanu. Mēģinām arī atbalstīt uh, tās institūcijas, kuras pirmās sastopas ar bēgli, kā novērtēt viņa prasmes, un, protams, ir jāmudina arī dalību valstis e, izmantot pieejamo Eiropas Savienības finansējumu. E, šeit vēlētos sīkāk pakavērties. Eiropas Savienībā ir nodrošināta sociālajā fondā sociālās iekļaušanas palīdzību, un tas attiecās arī uz bēgļiem. Visi pasākumi, kuri ir domāti bēgļu labākai iesaistīšanai darba tirgū, šeit ir atrunāti. Tomēr atbalsts ir paredzēts tikai tiem bēgļiem, kuriem darba tirgus ir tiesiski atvērts. Tas attiec arī uz profesionālo izglītību vai arī uz mazgadīgo profesionālo izglītību. Mēs um, vēlamies izglītību, mēs vēlamies apmācīt gan nevalstiskās organizācijas, gan arī dalību valstu atbildīgās iestādes, kā strādāt. Tāpēc esam pievērsuši uzmanību arī Eiropas e, palīdzības fondam. Esam gatavi palīdzēt migrantiem sociāli integrēties, bet e, tās ir dalību valstis, kurām šīs programmas ir jāīsteno. Paldies! Thank you very much! Paldies! Tagad vēlētos dot vārdu politikas departamentam. Kāds ir politikas departamenta skatījums uz šo jautājumu? Paldies, prieksēdētais kundze. Man ir eh, liels gods iepazīstināt Emplu komiteju ar mūsu darbu. Pašiniciatīvas, in, pašiniciatīvas rezultātā mēs esam sagatavojuši um, bēgu sociālās iekļaušanas un integrēšanas darba tirgu dokumentu. Pirmā par stratēģiju un paraugu praksi Tajā runa iet par eh, dažādu politiku īstenošanu gan Eiropas Savienības, gan starptautiskā līmenī. Šo dokumentu sagatavoja āreksperts. Otrais dokuments to jau sagatavoja mūsu parlamenta speciālists. Tajā runa iet par bēgļu un migrantu integrāciju, Un trešais dokuments, tajā mēs sīkāk runājam par iespējamiem finansējuma instrumentiem. Un mana kolēģe jums sīkāk pastāstīs par šiem dokumentiem. Paldies Patricijai, man ir palikušas astoņas man palikusi desmit minūtes. Pirmais tā tad bēgļu integrācija šo dokumentu ir sagatavojis Vācijas institūts, kas tieši nodarbojas ar nodarbinātības jautājumiem. Vispirms eh, kvantitatīvi aspekti. Parādās interesanta tendence. Vispirms eh, runājot par bēgļiem, ko bēgļi konkrēti nozīmē darba tirgumu Eiropā. Aplēs rāda, ka uh, vienam miljonam būtu jābūt integrētam Eiropas ekonomiskajā zonā. Tas nozīmē, ka ne vairāk kā 0,4% no kopējiem strādājošajiem, bet, eh, protams, to vēl var diskutēt. Vācijai ir cits skatījums, jo Vācijā ir lielāks eh, relatīvais un absolūtais eh, bēgļu skaits darbspējīgajā vecumā, tad um, mēs eh, redzēsim 1,5% darba spēka pieaugumu. Tas ir Vācijas institūts, kas ir nācis klajā. Bet tas ir vēl viens interesants moments, tā kā uh, tur ir zemi bezdarba līmeņi, bezdarba skaitļi, tad eh, bezdarbs varētu nedaudz palēnāties. Par to, kā bēgļi ietekmē darba tirgu, tad um, pastāv arī arguments par pārvietošanu. Pieredze rāda, kaut arī darba tirgu ir ļoti spēcīga konkurence un cita daļa. Situācija iespējams atšķirs eh, valstīs, eh, kurās ir augsts bezdarbs. Trešais moments ir saistīts ar izmaksām. Izmaksas eh, publiskajam budžetam ir ievērojamas. Aplēs rāda, ka Zviedrijā tas varētu būt 1%, 0,6% Dānijā un 0,4% Vācijā. Un tomēr nedrīkstam aizmirst, un tas arī parādās šajā pētījumā, ka e, šīm izmaksām ir arī tās tā kā vajadzības integrācijas izmaksas, integrācija maksā. Tā nav bez maksas. Kā varat redzēt šajā pētījumā, un uh, Vācijas administratīvais reģistrs rāda, ka 80% no tiem, kuri ir ierakstījuši, kuri ir pieteikšies darba biržā, viņiem nav nedz izglītības, nedz profesionālo prasmju. Tas nozīmē, ne tikai Vācijā būs augstas eh, izmaksas apmācībai, bet arī citās, nemaz nerunājot par valodas mācīšanu. Ir vēl viens bet. Ir mm, jāņem vērā arī tas, cik maksās bēgļu neintegrācija. Tie ir kvantitatīvi aspekti. Un tagad eh, pieminēšu piecas ases integrācijas moduļi, ko ir sagatavojusi DG Home ar dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Tātad šie moduļi attiecas uz migrantiem, bet ir tādi, kas attiec arī uz bēgļiem. Tātad apvienoto nāciju bēgļu organizācija ir sagatavojusi savu dokumentu OECD, ir tādu sagatavojusi, un arī vairākas citas iestādes. Tas nozīmē, ka mēs balstamies uz ļoti eh, spēcīgiem starptautiskiem Eiropas dokumentiem. Tātad šīs piecas asis ir arī Eiropas komisijas dokumentā un skaidri parāda, ka starptautiskā sabiedrība ir viensprātis, ko vajadzētu darīt, kaut arī tas ir dārgi. Vispirms eh, pie darba tirguma. Dalību valstu um, tiesību akti var būt par šķērsli pieejai darba tirgum. Un arī darba tirgus pārbaudas, ko tas nozīmē, piemēram, darbu bēglim vai migrantam var dot tikai tad, ja nav neviens dalību valsts pilsonis vai Eiropas pilsonis, kurš ir vēlējies šo darbu strādāt. Un, uh, tas var tiešām būt šķērslis veiksmīgai bēgļu integrācijai. Otrais - bēgļu integrācija kā tāda, un tagad pieskaršos šiem pieciem, šiem piecām asīm. Vispirms valoda, otrais kvalitatīvs individuālās integrācijas plāns, kurā tiktu apkopotas gan prasmes, gan arī citas spējas. E, šis posms varētu būt pietiekami grūts atkarībā no e, katras valsts konteksta. Piemēram, Anglijā ir ļoti fleksibla nodarbinātības sistēma, bet, piemēram, Vācijā tā ir ļoti atregulēta un tur tas varētu būt grūtāk. Trešais - palīdzēt atrast darbu. Uh, un tā saucamie mērķ, mērķ subsīdijas. Tā tad nevis subsidēt tā kā viss un daudz, bet tikai identificētu produktivitātes deficītu. Ir vērts pieminēt, ka mērķ subsīdijas ir nepieciešams līdz brīdim, kamēr viņi nerunā valoda, valodā. Ceturtais Ceturtā as ir demokrātisko vērtību mācīšana un pilsoniskā integrācija. Pilsoniskā integrācija sākas ar valodas mācīšanu, un tā ir ļoti svarīga tieši iesaistoties eh, dažādos brīvprātības, tie tās ir nevalstiskās organizācijas brīvprātīgi, iesaistoties sporta aktivitātēs. Tāpēc eh, Tādā veidā bēgļi var nonākt kontaktā ar iedzimtajiem. Ceturtais eh, - specifiskas vajadzības, īpaši eh, bēgļu sieviešu īpašās vajadzības. Ir vēl eh, citi jautājumi, kas ir saistīti ar piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem jo ne visi bēgļi, ne pret visiem bēgļiem izturs vienādi. Un vēl cilvēki, kur strādā un uzņem bēgļus, nevienmēr ir attiecīgi izglītoti un nezin, kā strādāt ar šo specifisko mērķu grupu. Cits aspekts, kurš jau ir pretrunīgākas dabas, ir saistīts ar finansējumu. Tas um, tā kā pieprasa vien, vienlīdzīgu attieksmi, piemēram, labumu vie, vie, līmenī, piemēram, Dānija ir pieņēmusi īpašs noteikums bēgļiem, kur šī summa ir mazāka. Un tad uh, piekļuvi darba tirgumu varētu negatīvi ietekmēt arī bēgļu nabadzību. Tā tad vienlīdzības princips visiem valstī dzīvojošajiem. Otrs ir eh, labuma nosadzītība. Pret bēgļiem var piemērot sodu sankcijas, ja viņi neizpild kādus noteikumus, un ļoti pretrunīgs jautājums tas Vācijā šobrīd ir politiskars kartupels, ir eh, samazināta minimālā alga. Mēs sazinājāmies ar Startautisko darbu organizāciju, un viņiem tiešām ir bažas, ka tas novedīs pie sociālā dempinga. Esam pētījumā uzsvēruši arī vai pieminējuši arī um, problēmas un ko vajadzētu darīt Eiropas līmenī. Šobrīd trūkst salīdzinošās informācijas, kā tad notiek bēgļu integrācija. Mums ir nedaudz eh, informācijas par migrantu integrēšanu, bet par bēgļu integrāciju nedaudz. Un tas savukārt eh, man noved pie otrā punkta. Visi šeit runā par paraugu prakses apmaiņu, bet eh, šobrīd mums nav pietiekami daudz ziņu un informācijas kas eh, tad tiešām reāli darbojās dalību valstīs. Un trešais punkts - sadarbība Eiropas Savienības līmenī. Un tagad eh, pārēj pie otrā dokumenta par Eiropas tīkliem un platformu. Mums uh, ir vesels blāķis Eiropas tīklu un platformu, ir gan Eiropas eh, bēgļu tīkls, eh, Eiro, MDGMPL ir izveidojis eh, īpašu tīklu migrantiem, mums ir PES tīkls, mēs esam izveidojuši Eiropas grupu sievietēm migrantēm un ir arī Eiropas pilsētu darba grupa, kas arī strādā pie migrantu integrācijas. Protams, vēl ir daudz darāmā un bēgļu integrācija jau daudz neatšķirs no migrantu integrācijas, ir nepieciešams vairāk zināšanu. Nākamais ļoti daudzas grupas uh, tiek finansētas ar projektu palīdzību, un daudz no apkopotās informācijas pazūd. Tas eh, varbūt būtu būtiskākais. Eh, jūs varat paši izlasīt šo politikas departamenta izklāstu. Un tagad eh, varbūt trešais dokuments. Funding instruments. As, um, ehm, the... Kā jau komisijas pārstāvs sacīja, nevis uzņemšanai, bet gan integrācijai darba tirgu ir nepieciešams vismaz 5-6 gadi lielākai daļai bēgļu, ņemot vērā līdzinējo pieredzi. Tātad tie nebūs uh, līdzekļi, kurus DG Home, bet gan DG Ample pārvalda, un tāpat arī so Eiropas sociālā fonda līdzekļi kuriem būs aizvien lielāka nozīmība. Pat ja dalība valstis efektīvāk izmanto šos līdzekļus, komisija ir veikusi vairākus pasākums, kā tas paziņojumā aprakstīts, tomēr ir vairākas problēmas. Jo dalība valsts, kur ir sarežģītāka eh, darba tirgus situācija, var nonākt dilemā. Piemēram, Grieķija kur saskaras ar resursu ierobežotības problēmu. Tad tēriņi uh, bēgļiem var notikt uz citu ilgtermiņa bezdarbnieku rēķina, jo valstī nepietiek naudas, lai tiktu galā ar visām dažādu grupu problēmām. Tā kā ir iespējami vairāk risinājumu, viens varētu būt, kas vēl nav izmantots bija priekšlikums izveidot papildus finansējuma instrumentu, līdzīgi kā kopējo Eiropas bēgļu integrēšanas fondu pašvaldību līmenī, jo pašvaldības ir tās, kas uz vietas risina bēgļu problēmas. Bet šeit nav mm, konkrēts politikas debats par šo jautājumu. Un ziņojuma projektā, kur sagatavo Eiropas parlamentu, e, nodarbinātības sociāla lieta komiteja, priekšlikums ir izteikts iepriekš, un to vajadzētu pastiprināt, palielināt um, līdzmaksājumu ESF e e, virs 25%, parādot, ka e, ir nepieciešama vairāk um, līdzekļu. Es atvainojos, ka tikai runāju, es atvainojos vēlreiz par to priekšsēdētāju un paldies, ka neatslēdzat man mikrofonu. Esmu gatava uzklausīt jautājumus. Paldies par uzmanību. Tātad, paldies abām mūsu ekspertēm. Jā, šeit ir milzīga interese par eh, šiem jautājumiem. Mums vajadzētu pēc saraksta tālāk iet. Tātad jūs e, tagad varētu izteikt, kāds jautājums jums tāda ir, un tad beigās mēs varētu dot iespēju Kratas kundz un e, Sreivs kundzei iespēju atbildēt. Ja jūs varētu iekļauties minūtē pusotrā ne tikai prezentēt savu nostāju, bet arī, ja ir kāds jautājums, tad uzdot jautājumu ekspertiem, lai mums būtu iespēja dzirdēt viņu atbildi. Jo savādāk būs grūti, ja mēs to dalītu divās atsevišķās dalās. Vai tas darēs? Labi. Tad dodu vārdu vispirms uh, referentam Benefai kungam. Grazie mille, presidente, thank you. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, kā organizējāt eh, šo papildu iespēju diskutēt par sociālo un darba tirgus integrāciju attiecībā uz bēgļiem, kas mūsu komitēja ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies arī Eiropas komisijai par eh, DG Ample darba grupas eh, darbu, lai integrētu bēgļus darba tirgū. Es domāju, es neesmu vienīgais šeit, kas domā, ka uh, ļoti svarīgi, lai DigiEmple uz, eh, uzņemtos līdera lomu, vadošo lomu Eiropas komisijā strādājot pie šī jautājuma. Šeit ir eh, nepieciešama arī tehniskās zināšanas, lai padzinātu diskutēt par to. Sagatavojot savu ziņojumu, es balstījos uz to, ko komisija ir paveikusi tieši DigiEmple un Gelings kundze, kas nevar ierasties, man ļoti palīdzēja. Tas, manuprāt, ir arī pareizais veids, kā virzīt uz priekšu šīs debats. Tagad jau tas kādu laiku turpinās gan saistībā ar programmu sastādīšanu, gan publiskām debatēm. Paldies arī tematiskajai departamentam, kas sagatavoja abus dokumentus. Un mans dokuments, man ziņojums eh, lielā mērā balstās uz analīzi un rekomendācijām šajos divos īsajos, bet ļoti noderīgajos komisijas dokumentos. Tur aprakstīti vairāki temati, vairāki jautājumi, kas saistīti ar finansējumu iespējām Eiropas Savienībā, lai palīdzētu bēgļiem integrēties darba tirgu un noderīgs e, apskats par iesaistītēm pusēm, platformām, kas aktīvi darbojas šajā jomā. Mēs runājam par uh, tādiem elementiem, kas ir ļoti svarīgi arī man sagatavojot šo dokumentu. Mums ir nepieciešami droši tehniskie dati, un man ļoti liels prieks e, konstatēt, ka šeit dokumentos ir e, ļoti noderīgas e, norādes, un paldies par to, cik operatīvi jūs esat sagatavojušos dokumentus un darījuši pieejamus mūsu komitejai. Ja drīkst, tad noslēgumā izteikšu komentāru par Eiropas Savienības fondiem un to izmantošanu. Uzsvars ir likts uz sinerģijas uzlabošanas ar dažādajiem fondiem. Komisija pie tā arī aktīvi strādā, mums prieks redzēt, ka viņi tā dara, bet jārunā ir arī par šobrīd pieejamā finansējuma trūkumu. Tas kļūst aizvien vairāk saskatāms, Īpaši runājot par pēdējos gados saņemto patvērumu pieteikumu skaitu, ir nepieciešams apvienot vairākas pastāvošās programmas tādā ilgtermiņa stratēģijā. Tās, manuprāt, varētu būt kas tāds, ko mēs varētu vienkāršošanas ietvaros darīt, ļaujot pašvaldībām, pilsētām, piemēram, kas šobrīd uh, kā pirmie palīdzības sniedzēji nes vislielāko slogu. Varētu arī daudz vairāk panākt eh, integrēšanas jomā, paskatoties daudzgadu finanšu schēmu. Jāsaka, ceram, ka daļu no eh, izmaksām varēs sekt no šī eh, avota un dalību valsts varētu parādīt, ka saprota problēmas būtības, nevis iekritīs parastajos slazdos, visu vienādojot un tādējādi zaudējot eh, to, ko mēs līdz šim esam panākuši integrēšanas jomā. Tālāk mana kungs, kā N referents. Paldies, priekšsarētāji! Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi skatīt šādu tematu un vēlreiz aktualizējam eh, pašas pamats un pat skolās eh, jārunā, ka Žanklots Junkers lieliski runājis runājot tieši par stāvokli Eiropas Savienībā. Tad tie, kas saka, ka nevēlas piedalīties bēgļu sadalē un atjaunojuši robežu kontrols, viņš sacīja, padomājiet, kā bijis ir vēsturē, vai lielākā daļa tomēr arī nav ar bēgļu vēsturi. Neaizmirstiet to. Es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi atcerēties šo vēsturi, un tādējādi saprast arī, kur e, e, mēs vēlamies doties. Schengen zona ir jāsaglabā, ārējās robežas ir jāaizsargā. Neskrot visām finansiālajām problēmām, vai mēs esam gatavi darīt to, kas ir pats svarīgākais, respektīvi skaidri pateikt, ka mums ir nepieciešami elementi no kopīgas patvērumu politikas, un tur ir jāpiedalās. Mēs nevaram pie krogus galda svinēt uzvaras Uh, un uh, ļaut uh, ekstrēmistiem ņemt virsroku un ļaut domāt, ka nacionāli to visu var atrisināt. Man prieks par debatēm ar Bonifāju kungu. Es domāju, ka mēs nonāksim pie kopīga laba ziņojuma. Pirmais temats - valoda. Protams, tas ir pats svarīgākais. Mums ir jāstrādā gan komisijai, gan arī mums parlamentā ziņojumā skaidri pateikt, ka valodas apguve ir sv svarīga. Tas nav saistīts ar sodu. Mēs nevēlamies jums sodīt, mēs vēlamies eh, jums ar valodas kursiem dot priekšrocības. Tā ir kā atslēga, lai eh, emancipētos un varētu saprast, ko citi no jums vēlas. Nevis trīs, četros teikumos angliski pateikt, ko mēs gribam, ar to nepietiek. Tālāk izglītība. Mums ir jāapzinās, ka tie, kas ir e, šeit, varbūt nepaliks pietiekami ilgi uzņemošajās valstīs, bet ja viņi iegūs pietiekami labu uh, izglītību, bet atgriežoties eh, savās valstīs, viņi varētu daudz pozitīvā dot valstīm, kurās viņi atgriezīsies. Tas, manuprāt, ir ļoti labs arguments, kuru es uzskatu par ļoti svarīgu. Man ir prieks, eh, jo mēs tikko MVU jautājumu skatījām, ka mums beidzot ir iespēja pateikt, ka pat ja mums šobrīd uh, Tas nav nepieciešams. Mēs strādāsim pie tā, lai būtu vismaz iespēja prakses e, vietas veidot, e, lai redzētu, kādas ir iespējas tālākai integrācijai. Un mēs zinām, e, ka ir daudz jauniešu, un ir svarīgi pateikt, cilvēki saka, jā, mēs ne, nevēlamies izglītības iespējas, mēs vēlamies naudu. Un kāpēc tas vajadzīgs ir, man jāmaksā draugiem. Tad prasam, ka par kādiem draugiem ir runa, izrādās ir kontrabandisti. Nu, tā tas neiet. Mēs nevēlamies šādu negatīvu attīstību. Mēs vēlamies uh, panākt situāciju, uh, ka ir jāvirzās uz priekšu un MVU varētu iesaistīties, pat ja tas nav uh, jautājums par eh, peļņas eh, gūšanu, bet eh, savu pienākumu pildīšanu, savus, um, savu sartavas sniegšanu. Jā, mēs vēlamies, lai ESF uh, kļūtu par vadošo. Jūs jau pieminējāt, radīt papildus fondu, tā kā iespēja. Vai tiešām tas nebūtu ļoti pats svarīgākais? Nevis pateikt, ka mēs uh, sa sadalām eh, pārticības ragus pa visu pasauli. Nē, mums ir nepieciešams konkrēts finansējums, ar kuru var panākt um, to, ko mēs esam apņēmušies. Tas, manuprāt, ir svarīgāk. Eh, ja mēs nodalām šos līdzekļus atsevišķā fondā un tos eh, efektīvi izmantojam. Nevis izspēlēt eh, ilgtermiņā bezdarbniekus pret bēgļiem un teikt, ka ir jāizvēlās atbalsts vienam vai otriem, bet ir, manuprāt, eh, nepieciešams eh, rīkoties. Mums ir humānas katastrofas, mums taču arī ir jārīkojas. Vai tiešām mums nav nepieciešams parūpēties par to, ka uh, Nevienā brīdī mēs nenovirzīsimies no mūsu humanitārā mērķa. Es tiešām tad atbalstītu to ļoti. Paldies, tālāk Helga Stīvensa. Thank you, Madam Chair. And thank you. Paldies, priekšsarētāji, paldies, kolēģi. Man ir daži komentāri un jautājumi. Es eh, zinu, ka visi mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem, un ir svarīgi koncentrēties uz dažādiem mērķiem. Es piekrītu, ka dalību valstīm šeit ir kompetence. Jā, tā tas ir. Bet ko mēs eh, pretī prasam? Es domāju, ka mums jāsāk runāt par kopīgām tiesībām un atbildību gan dalībvalstīm, gan in, eh, individuāli bēgļiem, migrantiem. Mums ir nepieciešams arī skatīties, kā mēs varam veicināt integrāciju un iekļaušanos, un vai e, tās ir tiesības vai pienākums, ka mēs to piedāvājam e, arī bēgļiem. Mums ir nepieciešams palīdzēt viņiem, censties tos integrēt e, mūsu sabiedrībā, cik labi vien vaļam, tā skaitā darba tirgu integrēt, bet tikt integrētiem eh, darba tirgu nozīmē, ka nepieciešams prasmes. Dažiem no viņiem ir prasmes, dažiem jau ir kvalifikācija, bet ir nepieciešama labāka uzraudzība par to, vai šīs prasmes ir adekvātas, vai tā tik tiešām ir, vai varbūt ir nepieciešams eh, papildus sniegt apmācību, ja eh, nav kvalifikācijas cilvēkam. Tad mums ir primāri jākoncentrējas uz valodas eh, kursiem. Ierodoties dalību valstī, piemēram, eh, Beļģijā, Flandrijā, ja jāapgūst eh, nīderlandiešu valodu, Valonijā, ja jāmācās franču valoda, tad tās ir gan viņu tiesības, gan pienākums. Tātad bēgļiem vai patvērumu meklētājiem mēs viņus nepiespiežam ierasties šeit. Mēs mudinām viņus to darīt, ja viņi vēlas integrēties un izmantot maksimāli savas iespējas. Viņiem ir jābūt ieinteresētiem apgūt uh, uzņēmēju valsts valodu. Un, lai viņi to varētu darīt, viņiem, protams, jāmācās arī. Un mans jautājums tad ir saistīts tieši ar valodas apgūvu. Mēs nepiespiedīsim viņus, bet ja viņi vēlas uh, tikt integrēti darba tirgus, tirgu, mums ir Sīrijas, Irākas, Afganistānas uh, pilsoņi, viņiem ir uh, kvalifikācija, bet, nu, iespējams pat. Uh, zinātni doktori viņi var būt, bet vai viņi spēj sazināties, e, piemēram, nīderlandiešu valodā, vai viņi varēs strādāt slimnīcas vidē ar visu savu kvalifikāciju Flandrijā, piemēram? Mums ir nepieciešams nodrošināt, ka ir atbilstība atrastas ar prasmēm un vajadzībām. Mēs nevaram uzņemt jebkuru personu no jebkuras valsts ar jebkādu kvalifikāciju un automātiski to atzīt. Mums ir jānodrošina, ka šī kvalifikācija ir atbilstoša uh, Uh, universitātes līmeņa izglītībai uzņemošajā valstī un arī valodas ziņā lingvistiski atbilstoša. Atsevišķām profesijām ir ļoti augstas prasības tieši lingvistiski. Un tad ir jautājums, vai tiešām tā ir uzņēmēja valsts atbildība nodrošināt visu šo apmācību, tā skaitā roda apmācību un visu darbu, kas ir nepieciešams uh, veikt, lai integrētu personu sabiedrībā neintegrējot varbūt e, pilnībā valo, e, attiecīgās valsts e, pamatvērtībās, piemēram, ka abi dzimumi ir vienlīdzīgi. Mēs zinām, ka daudzas dalību valstis dara visu iespējamo. Mums ir nepieciešams vairāk apmainīties ar paraugu praksi, lai mēs varam mācīties ne tikai no tām kompetencēm, no pieredzes, kas ir bijusi sekmīga, bet arī no kļūdām, ko cits dalība valsts ir pieļāvusi, lai mēs varētu izvairīties no tām. Vai mēs varam izmantot ESF fondus, eh, līdzekļus eh, apmaiņai, apmaiņai labāko praksi, līdzīgām iniciatīvām? Nesmu pārliecināti. Tāpat varbūt mēs varētu apmainīties ar labāko praksi kā uh, rietumi un austrumi varētu savstarpēji atbalstīt vienu otru, kā mēs varam mudināt cilvēkus skatīt tieši sievietes un bēgļu uh, problēmu. Mēs zinām, pagātnē arī bijuši ir tāda situācija, ka musulmaņu sievietēm uh, nav ļauts integrēties darba tirgu, un uh, tradicionāli viņas ir palikuši mājās un pieskatījuši bērnus. Un kā mēs varam mudināt visas bēgļus, tā skaitā sievietes, integrēties darba tirgu un uh, likt viņam saprast, ka tas ir viņu pienākums uh, pret mums savukārt. Paldies! Paldies! Aicināšu neizmantot vairāk kā trīs minūtes savos izteikumos, jo pat šī brīnišķīgā sanāksme Tā, tā tomēr ir jābeidzas laikā. Renāta Vēber tālāk. Paldies! Vēlos sacīt, ka patiesība ir tāda, ka realitāte, kurā mēs šodien dzīvojam, ir ļoti atšķirīga no tā, kāda tā bija agrāk. Vakar vairāki simti cilvēki zaudēja savu dzīvību vidusjūrā, palasot ziņas un veidu, kā šis jautājums tika prezentēts un uh, apspriests, tad ir milzīga atšķirība, kā mēs reaģējam pirms diviem gadiem un kā to darām šobrīd. Tāda ir realitāte. Tas ir ļoti skumji. Nē, esmu pārliecināta, ka var būt tikpat entuziastiska, cik uh, daži mani kolēģi runājot par to, kā mums integrēt bēgļus. Un, protams, tie dati, ka tikai 0,4% no kopējā darba spēka būtu bēgļi, nav tik aktuāls eh, kā mūsu emocijas eh, skatot šo jautājumu, jo mūsu skatījums ir dramatiski mainījies. Bet man ir konkrēts jautājums. Pamatā tas ir eh, Eiropas komisijai jo paturot prātā da, dažādību dalību valstīs, vēlos noskaidrot, cik lielā mērā mēs e, vēlamies visu darīt nacionālā līmenī. Jo Eiropas komisija varbūt ir kāds Eiropas līmeņa plāns. Šeit es runāju par iespējamiem risinājumiem. Uh, lai atrastu atbilstību starp bēgļu prasmēm un prasībām, eh, pieprasītajiem eh, prasmēm dalību valsts darba tirgos, jo tur pastāv liela atšķirība. Tāpat atšķirības starp eh, formālajām, neformālajām pra, prasmēm. Tika pieminēts fakts, ka pastāv vesela virkne platformu Eiropas Savienībā un eh, lielāko daļu no tām atbalsta Eiropas komisija. Bet šāda veida atbalsts eh, nu, nav varbūt tāds konsekvents. Un tad es vēlos noskaidrot, vai kaut kas ir mainījies šajā aspektā, jo mēs zinām, cik svarīgi ir tas, ka ir šāds platformas un ka tiek strādāts ar bēgļiem. Paldies! Paldies! Tānija Gonzāles Peņā. Vai viņa šeit? Lūdzu, vārds jums. Paldies. Paldies pirmkārt jau par to, kā uzņēmāties iniciatīvu, prezentēt savus secinājumus un rekomendācijas mums šeit. Es domāju, ka jūsu prezentētie dokumenti mums ļoti noderēs strādājot pie sociālās integrācijas saistībā ar bēgļiem un arī tieši sagatavojot šo ziņojumu. Teksts, kur jūs eh, izcēlāt. Ja vidējā termiņā vai īstermiņā mēs e, nepieņemsim pareizo politiku iekļaušanai darba tirgu, es pilnībā piekrītu jūsu analīzei situācijai, kas tādēļ notiks. Es vēlētos noskaidrot, kādus datus um, jūs izmantojāt, lai izdarītu šos secinājumus. Varbūt jūs varat padalīties ar šo informāciju. Ir īpaši runājot par to, ka ir vesela viļņi migrantu plūsmā uz Eiropu. Un vai jūsu veiktā analīze ņēma vērā to, ka vairākās dalību valstīs ir bijuši budžeta līdzekļu samazinājumi un ko, kādu ietekmi šie budžeta līdzekļu samazinājumi rasējuši uz migrantu integrāciju. Manā valstī, piemēram, migrantiem vairs netiek piešķirtīs sociāla Um, apdrošināšanas kodi, un pat Spānijas pilsoņi, kas pārcēs dzīvo ārvalstīs, zaudēs šīs tiesības. Uh, kā jūsuprāt šādi pasākumi ietekmēs, uh, piemēram, piekļuvi veselības aprūpei, tīpaši bēgļiem un citiem sociālajiem pakalpojumiem, kas arī būs ļoti aktuāli? Manā valstī šie pakalpojumi, publiskie pakalpojumi ir tiešām um, ļoti saspringtā situācijā. Es zinu, ka ir atšķirīga prakse Zviedrijā, apvienotā karalistē, citās valstīs, Portugālē. Šīs valstis ir eh, ilgstoši strādājuši ar migrantu integrāciju. Es vēlējos noskaidrot, cik lielā mērā jūs esat analizējuši konkrēto situāciju saistībā ar vidusjūras reģionu valstīm, Grieķiju, piemēram, kur patvērumu meklētāju skaits ir ļoti augsts. Un e, memoranda noslēgšana ar Turciju mainījusi ir situācija. Tāpat eh, tekstā tiek runāts par sociālajiem partneriem. un e, to, cik svarīgi ir šie sociālai kontakti, cilvēku integrācija, tāpat arī pilsoniskās sabiedrības loma. Ir OECD dokuments tieši par sociālajiem partneriem. Tur, kur jūs aprakstat konkrētos pasākums, kas jāveic pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai arotbiedrībām attiecībā uz labāko praksi un apmaiņu ar šo praksi, uh, Es būtu vēlējies dzirdēt eh, referenta atbildi uz šiem jautājumiem. Un noslēgumā ģimenes apvienošanas jautājums arī ir svarīgs, tāpat arī ar dzīmumu saistītie jautājumi. Tie ir jāietver. Un eh, vēlos sacīt, ka tik tiešām žēl, ka mēs redzam šādu situāciju valstīs, kur nav nekādu bēgļu Piemēram, Spānijā liekas, ka mēs steidzamies notikumiem pa priekšu. Mēs pieņemam pasākumus, lai cilvēks integrētu, bet eh, cilvēki jau vēl nav ieradušies nemaz. Nav ko integrēt. Un eh, tas vienkārši nav noticis cilvēki ļoti riskantās situācijās cenšas nokļūt Eiropā, kontrabandisti ved viņus pāri robežai, cilvēki riskē ar savu dzīvību, un daudz kas vēl ir darāms. Džīna Lambertā. Thank you and thank you for the... Liels paldies par uh, šīm prezentācijām. Vispirms vēlējos teikt, ka bēgļiem un uh, cilvēkiem ar uh, alternatīvo statusu jau ir noteiktas uh, virkne tiesību Eiropas Savienības likumdošanā, un tādēļ būtu jāskatās, kā dalību valstis pildā savas saistības. Tālāk runājot par atsevišķiem šķēršļiem piekļuvēji darba tirgu. Uh, es eh, vēlējos komentēt par uzturēšanās atļauju ilgumu. Eh, ir dalībvalsts, kuras izvērtē iespējas saīsināt šo termiņu, tīpaši attiecībā uz alternatīvo status, tālāk kā tas attiec uz piekļuvi izglītībai, tā skaitā augstākai izglītībai. Mani uh, priecēja tas, ka tika izdarīta atsauce uz ieņēmumu līmeni, sociālās uh, nodrošināšanas maksājumiem vai pabalstiem, kur šis līmenis ir neadekvāts pat uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet ja palūkojās uz ieņēmumu līmeņu samazinājumu, sociālo pabalstu samazinājumu, mums arī jāskatās. Uh, kāda ir šeit saikne ar uh, nabadzības samazināšanu, nu, teiksim, uh, kādas ir, kādi ir šie pabalsti un uh, kāds pastāv potenciāls nabadzības pieaugumā un būtu jādomā par patvēruma akī. Tālāk šī ideja par jaunu fondu. Arī mums ir jāatbild šie jautājumi pašiem sev. Mēs zinām, kādi, eh, kā šie fondi tiek izveidot, teiksim, Eiropas sociālais fonds, nekāds jauns finansējums jau netiek piešķirts. Nu, varbūt jādomā par to, kā nodrošināt uh, tiešāku piekļuvu pašvaldībām šiem finansējumam, jo bloķēšanās notiek nacionālā līmenī, pašvaldības nevar saņemt atbalsta vai arī, teiksim, kā uzlabot dažādu schēmu, sistēmu darbību. Tāpat jādomā par to, kā patvēruma integrācijas fonds tiek izmantots. Nu, tas tiek izmantots, piemēram, tādām lietām kā atpakaļ nosūtīšana. Ļoti maz tiek līdzekļu tērēts integrācijai. Vai ir kādi dati pieejami par šo salīdzinošu jauno fondu? Bet uh, kolēģi jau uzdeva daudzus jautājumus, un arī to es varētu atbalstīt attiecībā uz uh, mūsu atbildību uh, no juridiskā un humanitārā viedokļa, un arī pieredze apmaiņās starp austrumiem un rietumiem. Laura Agija nav zālē, Māra Bizoto arī neatrodas zālē, vārds Dominikam Martēnam. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, trīs minūtes man ir uzdošu divus jautājumus. Esam jau šo jautājumu apsprieduši un par spītī izcilai prezentācijai eh, par šiem dokumentiem, gribu teikt, Ekārts kundze un kolēģis, nu, nav eh, manas eh, bāžas. Uh, kliedējušas. Mēs nezinām, cik ir miljons, pusotras miljonus, seši miljoni bēgļu, cik tas viss izmaksā 0,4, 0,6, 1% no IKP, 1, 2, 10 miljārdi. Tāpat neaizmirsīsim 3 līdz 6 miljārdus gadā, kas mums būs jāmaksā Turcijai 4 eh, gadus par to, no kurien šī nauda nāks, kaut kāda speciāla fondi, jauni līdzekļi, kaut kāds pastāvīgs budžets, bet uz kā rēķina tas notiks. Nu tā tad tas notiks uz mūsu jauniešu rēķina, uz šo 20 miljonu bezdarba rēķina. Uh, Eh, vai arī mūsu gados vecie eh, līdzpilsoņi tad tiks atlaisti no darbu. Šiem jautājumiem skaidru atbilžu nav. Vēl divi jautājumi, par ko jūs nerunājāt, manuprāt. Pirmkārt, kā jūs uh, jau tagad nošķirāt tā saucamos politiskos bēgļus un ekonomiskos bēgļus? jūs uh, runājat tikai par politiskiem bēgļiem, bet acīm redzot šie pasākumi ir adresēti daudz lielākam cilvēku skaitam. Un vēl viens jautājums. Šo bēgļu vidū droši vien ir daudz nelaimīgu cilvēku, kas daudz ko ir pametuši savās uh, valstīs, ģimenes locekļus. Un kā jūs esat paredzējuši veicināt šo cilvēku atgriešanos savās valstīs? Paldies! Daudzi uzdotie jautājumi ir politiski jautājumi. Un es sapratīšu, ja jūs uz tiem neatbildēsiet, bet ir arī uh, tādi jautājumi, kas aicina sniegt precizējumus, un tad mums būs uh, politiskas debats ar Bonifai kungu, bet ja ir kādi jautājumi, uz ko jūs varat atbildēt, tad lūdzu dariet, tad, tad es vispirms un tad komisija. Uh, Nu, runājiet pēc iespējas uh, lakoniski. Jā, bija daudz interesantu punktu, un es vēlētos sagrupēt šos jautājumus. Pirmkārt, par finansējumu. No manis veiktās analīzes es uh, secinu, ka būtu, varētu būt grūti radīt jaunu finansēšanas instrumentu, tas varētu prasīt daudz laika. Nu, uh, par īpašu sadaļu Eiropas sociālā fondā. Jā, es saprotu šos argumentus, uzklausot uh, seminārā uh, par uh, Eiropas sociālo fondu. Jā, Es saprotu arī bāžas, ka šis finansējums varētu notikt uz citu grupu rēķinu, bet šobrīd man nekādu risinājumu nav. Es domāju, ka mums būtu Eh, tas jāapspriež, šis jautājums nav iekļauts mūsu analizē. Tālāk par izmaksām un eh, par eh, valodas apmācību un citu veidu apmācību. Mums ir pietiekami daudz Eurostat datu un citu datu. Tātad, kas atbildes jautājumu politiskie vai ekonomiskie bēgļi. Uh, mums ir šī otra grupā, tātad alternatīvais status bēgļi, kuri ir no valstīm, kur uh, apstākļi nav pietiekami droši un uh, kurus nevar nostūtīt atpakaļ. Pat, ja vairāk kā 50% ir uh, patiešām bēgļi, tad varētu būt daudz vairāk personu, kuri paliks ilgāku laiku, jo, teiksim, karš un citi e, nedrošība radošie faktori tuvākā laikā nepazudīs, un tas varētu pamatot investīcijas pat tad, ja pastāvīgās atļa, uzturēšanās atļaujas netiek izsniegts, ja šīs atļaujas ir tikai uz vienu gadu, bet pēc tam tās varētu tikt pagarinātas saskaņā ar starptautisko tiesību normām. Tālāk par uh, go uzdotiem jautājumiem mums nav pieejami visi dati, lai varētu atbildēt visiem jautājumiem. Mums bija tikai runa par integrāciju darba tirgu, nevis par atpakaļ nosūtīšanu. Un būtu uh, arī vērts analizēt uh, dziļāk citus jautājumus, kāda ir specifiskā situācija vidusjūras reģionu valstīs. Nu, ir runa par uh, ierobežotiem līdzekļiem, par sarežģīto situāciju darba tirgu, kas varētu apgrūtināt integrācijas stratēģijas, bet mums vajadzētu uh, vēl papildus uh, iepazīties ar situāciju šais valstīs. Tie bija galvenie punkti, par ko es vēlējos izteikties. Paldies! Paldies, vai komisija vēlas ko komentēt? Paldies priekšsēdētāji! ar atrunu, ka mēs esam tikai DG employment, tātad mēs atbildam tikai uz jautājumiem, kas attiec uz mūsu e, pilnvaru loku. Bonifai kungs runāja par finansējumu sinerģiju. Mēs apsveicam e, šo komentāru. Gribu teikt, ka strādājam kopā ar dalību valstīm, lai precizētu to, kādas ir reālās vajadzības. Uh, un kādā veidā e, šo sinerģiju varētu īstenot, jo patiešām ir vairāki fondi, kuru līdzekļus varētu izmantot bēgļu integrācijai ar DF, EIDF, Feodora, ISF un citi. Un mēs e, strādājām ar e, dalību valstīm dažādos komisijas dienestos, lai varētu labāk izmantot šo finansējumu tas ir Eiropas finansējums, bet uh, liela daļa finansējuma nāk arī no dalību valstu budžetiem, un mēs papildus atbalstām dalību valstis. Par uh, Eiropas risinājumu vai Eiropas pieeju prasmju jautājumam. Jā, mēs strādājam pie šā jautājuma, kā jau es norādīju. Mēs uh, sagatavojam jauno prasmju darba kārtību, un šajā darba kārtībā mēs ļoti nopietni risinām prasmju un kvalifikācijas atzīšanas jautājumu, un attiecībā ne tikai uz bēgļiem vai ar migrācijas izcelsmi, bet attiecībā arī mūs, uz mūsu pašu pilsoņiem, kuri pārvietojas Eiropas Savienības teritorijā. Tā tad. Uh, varētu izstrādāt Eiropas Savienības pieju, lai eh, izvērtētu bēgļu prasmes un kvalifikāciju un kā standartizētu dokumentu veidā šos rezultātus varētu apkopot. Teiksim, Eiropas kvalifikācija pase bēgļiem tā varētu būt. Šī kvalifikācija pase, par ko mēs domājam, varētu uh, tikt izstrādāt Eiropas uh, ietvaros. Tas ir projekts, par ko mēs šobrīd domājam. Šai pasē mēs varētu iekļaut informāciju par izglītību, kas ir iegūta šajās valstīs prasmju auditu, aprakstīt detalizēti prasmes, kas iegūts izglītības sistēmā vai praktiskā darbā, tāpat valodu prasmes, tāpat varētu atspoguļot nepieciešamību pēc apmācības un izglītības, it īpaši valodu apmācību, iekļaujot tāpat informāciju par izcelsmes valstu eh, izglītības sistēmu. Lai to paveiktu, būs nepieciešama sadarbība dažādos līmeņos ar dažādām iestādēm, gan darba tirgus, gan izglītības iestādēm un arī kvalifikāciju atzīšanas iestādēm. Šajā prasmju darba kārtībā mēs izvērtējam visus šos jautājumus. Tas nāks par labu ne tikai bēgļiem, bet arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Tāpat mēs arī uh, veicināt gribētu tā saucamās daudzsološās prakses apmaiņu, jo dalību valstis cenšas reaģēt uz šo jauno situāciju un nevaram teikt, ka tā būtu parauga prakse, bet tā ir daudzsološa prakse. Mēs raugamies ne tikai uz Ziemeļvalstu pieredzi, mēs izvērtējam arī Dienvidvalstu valstu pieredzi. Mums notiks pasākums Spānijā. Un mēs analizēsim tādu procesu kā koleģiāla mācīšanās. Tāpat gribu pieminēt arī sociālo partneru lomu. To piesauca vairāki deputāti ja sociālie partneri ļoti nopietni uh, izturas pret šo situāciju, viņa attieksme pret prasmēm ir ļoti nopietna, viņi var piedāvāt apmācību, viņi darbojas reāli uz vietām un cenšas identificēt uh, tās prasmes, kas darba tirgu ir nepieciešamas. Es nekomentēšu citus jautājumus, kas neiekļaujas mūsu atbildības lokā, bet ir vairāki komisijas dienesti, kas strādā pie šī jautājuma, gan DG Home. Arī tur ir uh, dažādi pasākumi un fondi, kas tiek pārvaldīti. Liels paldies! Un uh, noslēgumā vārds Bonifai kungam referentam. Jā, pal, vēlreiz vēlos pateikties komisijai un departamentam par šo ļoti uh, liederīgo viedokļu apmaiņu uh, un tāpat par sadarbību, kas mums ir bijusi jau pēdējo nedēļu laikā parlamentā. Šajās debatēs skaidri iezīmējās tas, ka ka ir uh, tuva nostāja dažādām politiskām grupām atsevišķos punktos. Uh, tas pats uh, izskanēja arī mūsu viesu komisijas teiktajā. Es domāju, ka mums izdevie, izdosies kopīgiem spēkiem panākt uh, kompromisus un ka šis būs ļoti labs um, noslēguma ziņojums, uh, kas atbalstīs visus um, uh, iesaistītās puses. Lai risinātu šo jautājumu, mums ir nepieciešama sadarbība uh, visos institucionālos līmeņos ir aktīvi jāstrādā, tāpat arī pilsoniskai sabiedrībai kopumā ir aktīvi jāiesaistās šeit procesā. Un kā es jau to teicu savā ievadrunā, mums pie šā jautājuma būs jāstrādā ilgi un daudz, un tādēļ esmu paredzējis turpināt viedokļu apmaiņu arī uh, pēc tam, kad parlaments cerams būs pieņēma šo ziņojumu, un es domāju, ka uh, visām Eiropas uh, institūcijām ir uh, jāsadarbojas dažādos līmeņos šai jomā. Tāpat finansējuma jautājums vairāk kārt izskanēja debatēs, un manuprāt, tas arī ir būtisks jautājums. Mums ir jābūt efektīvākiem savā darbā jāspēj labāk izmantot pieejamie resursi un vidējā termiņā varbūt arī jāmeklē jaunas iespējas. Paldies! Es uh, ceru uz uh, veiksmīgu sadarbību arī turpmāk. Paldies! Grozījuma izskatīšana ir paredzēta 26. aprīlī. 24. maijā pieņemšana Emplu komitejā un plenārsēdē jūlijā. Tas nozīmē, ka esam izsmēluši darba, kas te aprīlī visu dienu, kā šodien, un mēģināsim izdzīvot arī tās dienas, kad netiekamies mūsu komitejas sēdēs. Jauki jums vakar! And thank you to you! <laughs>